So, good morning. Labrīt, kolēģi. Domāju, ka varam sākt darbu. Protams, mums ir paredzēta arī tikšanās ar eh, Nacionālo parlamentu kolēģiem, bet mums ir vēl palikušas dažas lietas, ko neizdarījām. On the, F Hello, on the African Union, but let me also first, can we adopt the agenda? Yeah, thank you. Es domāju, ka mums vajadzētu pieņemt darba kārtību. Tāpat man ir arī daži priekšsēdētājs paziņojumi. Mums bija tikšanās ar īpašo ANO ziņotāju par taisnību, patiesības noskaidrošanu un noziegumu izmeklēšanu eh, Pablo de Graifu. Viņa mandāts tika izveidots pavisam nesen. Viņš eh, cenšas nodrošināt, lai visi dažādie uh, pārējas perioda elementi tiktu ņemti vērā un lai tiktu nodrošināta arī uh, samierināšana un tiktu sniegtas kompensācijas upuriem. Tāpat arī, lai tiktu nodrošināta uzticēšanās valstī un uh, tiesiskumam saskaņā ar uh, humanitārajām starptautiskajām tiesībām. Uh, Diskutējot ar viņu, man likās interesanti, ka viņš teica, ka visās šajās jomās Eiropas Savienība tiek uzskatīta par globālu spēlētāju starptautiskā, starptautiskās skatuves, taču Eiropas Savienības iekšienē mums vēl ar vien ir uh, dažādi trūkumi, mēs nevaram to paveikt saskaņoti. Iespējams, ka daži uh, deputāti varētu gatavot pašinstīvas ziņojumus, lai mēs redzētu, kādās formās un ar kādiem instrumentiem mēs varētu darboties, lai nodrošinātu uh, taisnību, taisnības atjaunošanu un reparāciju un kā mēs varētu šo politiku virzīt uz priekšu. Tāpat arī es tikos ar Kučijas kungu, kurš ir 2008. gada Saharova balvas eh, laureāts. Viņš nesen tika ievietots mājas arestā pēc tam, kad viņš eh, bija devis interviju Sky eh, Television News. Es ceru, ka Eiropas ārējās darbības dienests eh, izmeklēs šo gadījumu un arī izteiks protestus. Tāpat man arī ir jāpaziņo, ka Aung San Suu Kyi, Saharova balvas laureāte, būs pie mums. Un Tātad viņa ieradīsies pie mums 28. oktobrī, kad mums būs eh, tikš, tikšanās ar AFED deve un dro uh, komitejām, un 22. Eh, oktobrī ir paredzēta um, Eiropas parlamenta plenārsēde, kur arī viņa piedalīsies. Par Bahreinu. Halils Armarsuks, uh, ģenerālsekretāra uh, asistents lielākajā grupā, Eh, ir ticis eh, iztaujāts eh, veselas septiņas stundas prokuratūrā, un viņam nācās palikt cietumā veselas 30 dienas, kamēr notika izmeklēšana. Viņu uh, pratināja Eh, saistībā ar 6. septembra notikumiem, kad opozīcijas grupas eh, organizēja eh, streiku, kur piedalījās vairāk nekā 6000 cilvēku, un Almas kungs izteicās šajā uh, streikā. Tad, tad mēs arī aicināsim Eiropas ārējās darbības dienestu izmeklēt uh, šo gadījumu. Uh, Tāpat arī es gribētu pieminēt Netašu Koļikonikovu, kas ir pusī Riot dalībniece, un viņa ir uzsākusi bada streiku lai uh, izteiktu protestu par verdzībai līdzīgajiem apstākļiem cietumā, jo viņa pašlaik atrodas cietumā uh, un ir, jo ir notiesāta. Iepriekšējā reize, kad mēs tikāmies, mēs runājām par piespiedu darbu Uzbekistānā, un tagad uzzinājām, ka 21. septembrī Sergejs Naumovs, neatkarīgs žurnālists, kurš regulāri uh, ziņo par piespiedu darbu kokvilnas industrijā, ir aizturēts Urgenčas pilsētā, un dažas NVO mums ziņo, ka kopš šīs viņa aizturēšanas viņš ir inkomunikādo apcietinājumā. Esam sagatavojuši vēstuli Eiropas Savienības speciālajai referentei Āzijas valstīs, lai viņi izmeklētu šo gadījumu. Uh, Tie būtu mani priekšsēdētājs paziņojumi. Un runājot par diskusijām, mūsu ziņojums par Āfrikas Savienību un Etiopiju, par delegācijas vizīti šajās valstīs. Diemžēl iepriekšējā reizē neviens no Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvjiem nevarēja ierasties, un mums nācās šo jautājumu atlikt. Mums ir ļoti visaptverošs ziņojums, mēs varētu jums pastāstīt, ko mēs darījām, par ko mēs diskutējām, bet eh, vairāk kolēģi uzdev arī dažādus jautājumus, galvenokārt par lim, žurnālista Limu Bada streiku. Un mēs gribētu dzirdēt no Eiropas uh, ārējās darbības dienesta un no Eiropas Savienības delegācijas Adisabebā, kas ir noticis šajā lietā un vai jūs sekojat līdzi. Jūs noteikti arī atcerēsieties, ka mēs plānojām un arī saņēmām atļauju apmeklēt Kalitī cietumu Adisabebā. Mēs tur bijām, taču mēs um, lūdzām arī iespēja tikties ar blogeriem, kas ir arestā. Taču cietuma direktors mums teica, ka viņam nav laika mums izrādīt cietumu, un viņš arī neļaus mums runāt ar cietumniekiem. Mēs eh, tāpat viņam uzdevām jautājumu, vai viņam atrastos laiks tuvāko dienu vai tuvāko mēnešu laikā, lai Eiropas Savienības delegācija varētu apmeklēt cietumu. Mēs bijām vienojušies arī ar delegācijas izpildu vadītāju, kurš bija ļoti pārsteigts par to, ka mūs izsvied no šī cietuma. Bet, nu, e, diskusijas par šo jautājumu vēl turpinās. Tāpat arī es gribētu zināt, par eh, reliģijas programmu dažos nabadzīgos reģionos. Eh, ir paredzētas arī dažādas eh, nomādu pārvietošanas programmas. Šo kopienu pārstāvi mums saka, ka viņiem nav skaidrs, kāpēc kaut kas tāds tiek darīts, viņi arī nezina, kādos apstākļos tas tiks darīts. Uh, Mēs ļoti labprāt eh, zinātu, eh, kā šī programma virzās uz priekšu. Tāpat arī eh, vairākas starptautiskas NVO mums ziņo, ka šo lauku kopienu iedzīvotāju cilvēktiesības varētu būt pārkāptas. Varbūt jūs varētu komentēt šos starptautiskos ziņojumus. Tad, kad mēs tur atradāmies, tad valdības pārstāvji un arī e, Nacionālā cilvēktiesība komisija mums apgalvoja, ka šie starptautiskie ziņojumi uh, ietver vairākus trūkumus, e, tajos nav pilns informācijas, un tuvākajās dienās tiks gatavots jauns ziņojums. Varbūt mēs varētu saņemt vairāk informācijas. Tik tā mūsu jautājumi. Pie mums ir ieradusies Gijenes e, kundze, et, Etiopijas valstu atbildīgā. Etiopijas atbildīgā. Apologies for last week. Labdien visiem! Es ar kārtīgi atvaitojos, ka pagājušā nedēļa man lūk nebija iespējas apmeklēt jūsu sanāksmi, radās tāda saspringta situācija, bet nu labākā lieta šai kontekstā ir tāda, ka varu uh, tagad daudz spēcīgāku informācijas sniegt jums no delegācijas, kas darbojas valstīs vietas, un tāpēc paldies, ka uzgaidījāt mani. Jūs jau zināt, ka janvārī mums bija tikšanās gatavojoties komitejas uh, apmeklējumam, un mēs uzmanīgi sekojam līdz situācijai cilvēktiesību jomā un pilsoniskai sabiedrībai Etiopijā. Kas attiec uz situāciju attiecībā uz žurnālistu Etalemu, uh, Delegācija novēro situāciju pēc iespējas ciešāk, tomēr līdz šim vienīgā informācija, ko esam saņēmuši, ir no viņa ģimenes. Neapstiprināta informācija liecina par to, ka viņa vairs e, ne, neturpina bada streiku un Etiopijas valdība plāno nodrošināt piekļuvu visiem apmeklētēm, jo, kā jūs saprotam, saprotat, tad uh, arī Rejēta Lemū šādas tiesības pienāks. Kas attiec uz atcelto cietumu vizīti jūlijā, delegācija ir saņēmusi apstiprinājumu no valdības, ka jebkāda veida apmeklējuma attiecībā uz cietuma apstākļu pārbaudu ir iespējama. Delegācija organizēs tikšanos ar cietuma priekšnieku šonedēļ. Īsti nezinu gan, kurā datumā. Tālāk pēc šīs sanāksmes eh, plānojam apmeklēt cietumu vēl. deputātu apmeklējums tika atcelts tāpēc, ka um, E, valdība teica, ka esot mainījies apmeklējuma mērķis nevis e, cietuma apstākļu izpēta, bet gan lūk konkrēts cietumnieku apmeklējums esot tagad šis mērķis bijis, un tāpēc e, tas tika liekts. Nostāja valdībā ir tāda, ka viņiem nav politieslodzītie, un tāpēc viņi nevēlas fokusēties kaut kādu vienu vai otru cietumnieku, un tāpēc tad, kad tika izteikts lūgums apmeklēt konkrētu apmeklējumu, viņi vienkārši aizvēra visas durvis un atcēla šo apmeklējumu. Nu, protams, par to ārkārtīgi žēl tieši tā, kā jūs jau teicāt. Un tomēr šajā kontekstā valdība ir parādi teikusi delegācijai, ka jebkāda veida cietuma apmeklējums var notikt jebkurā laikā. Ja šāda apmeklējuma nolūks ir pārbaudīt apstākļus cietumā un palīdzēt valdībai šādus apstākļus uzlabot. Mēs turklāt saņēmām informāciju, ka kopš 2013. gada CRC ir regulāri varējis piekļūt visam cietuma telpām, gan federālā, gan reģionālā līmenī Etiopijā, un tāpēc sadarbība vismaz šajā jomā, jāsaka, ir zin, ļoti uzlabojusies kopš gada sākuma. Vispārīgāk runājot, Eiropas Savienība pilnīgi noteikti ir nobažījusies par, par šo pretteroristu proklamācijas pasākumu īstenošanu, un šādā, pār, šādā rīcībā apsūdzēt arī Reija Talēmu. Ar Mēs regulāri to pieminam ar, ar politiskā dialoga sanāksmēs par astoto pantu, par to tika spriests arī 2012. gadā ar premjēru. Kas attiecas uz ciemu veidošanas programmu Nu, te var jums pastāstīt, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis nefinansē e, Etiopijas programmu ciemu veidošanā. Tātad e, šī, šajā integrācijas programmā nav izmantot Eiropas Savienības līdzekļu, bet tomēr viņiem ir jauni donori no starptautiskās vides. Un viņi ir iesaistījušies dialogā ar valdību par šādu iedzīvotāju pārvietošanu, tostarp arī tiek runāts par iespējamu programmas īstenošanas uzlabošanu saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām un veidojot arī iedzīvotājiem atsaucas un sūdzību mehānismus. Uh, vairākas šādas daudzdonoru misijas ir izveidotas, veidojot reģionālās pavalsts Etiopijā, veidojot iespējas, veidot šādas apmetnes vietas un pārvietot iedzīvotājs tālāk. Tālākas misijas tiek plānotas arī šogad. Šobrīd šajās misijās mums nav izdevies e, pārbaudīt apsūdzības par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, bet tomēr esam identificējuši dažādu veidu trūkumus šajā pārvietošanas programmas īstenošanā. Uh, Ne visi pakalpojumi tiek nodrošināti iedzīvotājiem pirms apmetnes vietas tiek izmantots, nav šie pamat pakalpojumi, un turklāt arī konsultēšanās ar sabiedrību šajos pārvietošanas un ciem veidošanas pasākumos ir ļoti ierobežot. Turpināsim uzraudzīt situāciju eh, visaugstākajā līmenī Etiopijas valdības eh, kontekstā veidosim 8. panta dialogu tur, arī turpmāk palīdzības attīstības grupa tāpat sadarbosies ar mums. Mēs spriežam par tādiem jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju pārvietošanu un ciemu veidošanu. Eiropas Savienība joprojām turpinās dialogu par cilvēktiesībām ar valdību un sabiedrību un tāpat laikā runās par demokrātisku pārvaldību un cilvēktiesībām, un šīs diskusijas būs daļas no attīstības palīdzības sniegšanas un priekšnosacījumiem Etiopijai. Paldies! Thank you. Are there further... Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Varētu jūs eh, informēt par to, ka mēs apspriedām šo jautājumu ar eh, Āfrikas Savienību un ANO eh, komisiju ekonomiskās attīstības jautājumos Āfrikas Savienības ietvaros. <clears throat> Un viņi teica, ka ir izveidots augsta līmeņa panelis, Un Āfrikas uh, Savienības prezidents Mobekī vada šo komiteju, lai risinātu jautājumus par uh, nelikumīgu naudas līdzekļu aizplūšanu no Āfrikas, kā arī uh, politikas rekomendācijas, kas tiek izstrādāts. Un ir teicis, ka viņi labprāt informētu parlamentu par to. Diemžēl. Tad, kad Kad uh, eh, pirmo reizi viņi stāstīja par to uh, eh, SAO sanāksmē Parīzē, uh, oktobrī mēs visi, bijām, uh, mēs visi būsim uh, Strasbūrā, bet uh, AFET uh, ir, un deva komitejas ir nolēmušas šajā sakarā sekojošo. ka mēs organizēsim uzklausīšanu un aicināsim Bekiju kungu ierasties pie mums. Tā kā būtu labi, ja kāds būtu klāt arī no Eiropas ārējās darbības dienesta, kas uh, eh, sako uh, eh, šiem jautājumiem. Tālāk uh, mums ir uh, ziņojums par šo misiju. Esam saņēmuši komentārus un iestrādājuši tos šajā ziņojumā. Un es domāju, ka mēs varētu izplatīt šo ziņojumu. Ja? Labi. Tātad jums ir arī rakstiskais ziņojums. Mums vēl ir ļoti daudz laika līdz pulkstens desmitiem. Tas nozīmē, ka mēs tagad eh, varam paņemt pārtraukumu un atsākt eh, mūsu sanāksmi pulkstens desmitos. Es gan nezinu, kādēļ neviens no ārējās darbības dienesta nevarēja piedalīties mūsu sēdē pagājušajā nedēļā, kas noteikti būtu ļoti labi, jo mums bija arī cilvēki no Etiopijas vēstniecības. Labi, tad tagad pārtraukums un atsākam pulkstens eh, desmitos eh, sesiju par jautāju eh, ar nacionālajiem parlamentiem par Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģiju. Paldies!

Kolīgs. Would... Godātie kolēģi, vēlos jūs visus šeit sveikt, saka priekšādātājs Broka kungs. Nu, jūs jau redzat, ka šeit ir ciešā sadarbībā e, Eiropas un Nacionālajie parlamenti. Nu, lai arī varbūt šeit visi uzvalkos izskatās ļoti vienādi, un pat uzvārdi vienam otram ir ļoti līdzīgi, kā kazāks. Varbūt jūs esat pilnīgi dviņu brāļi, ne? Un es domāju, tas ir labākais pierādījums tam, ka Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti cieši sadarbosies arī turpmāk. Kopējās tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem ir kļuvuši par tradīciju mūsu komitejā. Un es domāju, ka tas ir ļoti liederīgi. Nu, varbūt tieši šī iemesla dēļ pēdējā tikšanās laikā Viļņā Nacionālajai parlamentu un Eiropas parlaments atrisinā diezgan nopietnus un sarežģītus jautājumus, un tas bija gandrīz vienkārši. Un domāju, tas ir ļoti daudz sološi. Jūs jau zinat, kā ārlietu politika joprojām ir izpildvars rokās, lielākoties padomas un dalību valstu vietās. Parlamentu un tostarp Eiropas parlaments saskaņā ar Lisabonas līgumu ir saņēmuši būtiskas likumdošanas un budžeta kompetences, kā arī nozīmīgu lomu demokrātiskajā pāraudzībā. Mēs šo lomu uztveram ļoti nopietni, un es domāju, to parāda darbs, ko turpinām, piemēram, arī pie mana ziņojuma par kādu piekopēju ārlietu un drošības politiku, tāpat arī mūsu sarunas par nākotnes finanšu palīdzības programmu, debats par kaimiņu attiecību attīstību reģionu un iespējamo asociācijas nolīgumu parastīšanu ar austrumu partnerībām un, protams, arī sarunas ar valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Galvenie mūsu apsvērumi šādās debatēs ir, protams, saistīti ar cilvēktiesībām un demokrātiju. Tas ir pilnīgi tāds klasisks punkts, par ko sarunas vienmēr ir risinās, un tas izpaužas arī manā ziņojumā. Mēs runājam par to, kā veidot labākas attiecības, kā aizsargāt mūsu intereses un tāpat laikā vienlaicīgi neaizmirst mūsu vērtības. Tas tiešām tāds klasisks jautājums, hrestumā exemplārisks piemērs ārlietu politikā. Cilvēktiesības pilnīgi noteikti ir svarīgs un ir vajadzīgs rast pareizo līdzsvaru, jo nereti šo jautājumu ietekmē dažāda veida, eh, nu, savtīgas intereses un rodas sajūta, ka mēs vairāk runājam par demokrātiju nekā rīkojamies un piemirstam par savām vērtībām, nereti piemirstam par mazajām valstīm un tam līdzīgi un tad mēs to nosaucam par reālo politiku. nu, tas ir jautājums, domāju, ko mums vajadzētu apsvērt arī šodien. Un, nu, protams, arī ar mūsu cilvēktiesību apakškomiteju pie šiem jautājumiem strādājam, lūk, Lohbīlers kundzes vadībā, viņa šeit sēž man pa labi. Viens no galvenajiem, kā jau teicu, apsvērumiem šādās debatēs ir jautājumi, kas saistīti ar cilvēktiesībām un demokrātiju. 2012. gads bija ļoti zīmīgs gads Eiropas politikai cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Tika pieņemta tā sauktā cilvēktiesību dokumentu pakotne, un pirmo reizi vēsturiski mēs izstrādājam ES strateģisko ietveru un rīcības plānu cilvēktiesībām un demokrātijai. Iecēlām mūsu draugu un bijušo kolēģi Stavrus Lambrinīdisi par īpašo pārstāvu cilvēktiesību jomā. Tas ir tikai jaunizveidots amats, tas ir lūk ar jaunu jaunām ambīcijām un apņēmību, līdz ar to vēlamies kļūt par vadošo līderi pasaulē cilvēktiesība aizsardzībā un demokrātijā. Faktiski šī ir tāda joma, kur Eiropas Savienībai ir ļoti daudz, kas ieguldāms. Tā var ļoti daudz ko piedāvāt, veicinot vērtības un principus, kas, protams, ir bijuši pašas ēs izveids pamatos. Kad mēs domājam par mūsu kaimiņiem dienvidos vai austrumos, mūsu attiecības ar strateģiskiem partneriem un arī ēs tirniecības un attīstības politikas ir, protams, pilnīgi skaidri redzams, ka cilvēktiesība un demokrātijas apsvērumi ir jāsaglabā visu šo procesu pašos pamatos gados. Ļoti daudzos gadījumos šie jautājumi ir vissvarīgākais uzdevums un problēma jautājums ES ārpolitikai un, protams, arī mūsu panākumu mērs. Un tieši tāpēc Eiropas parlaments entuziasma pilns karo par to, ka šiem jautājumiem jābūt strateģiski svarīgiem. Strateģiskais ietvers paziņo, ka. Un te citēju, ārpus robežām jāveicina un jārunā par cilvēktiesībām un demokrātiju, tā ir kopējā ES un dalību valstu atbildība, citāta beigas. Stratēģiskais ietvars no jauna apgalvo, ka Eiropas Savienības ambīcijas ir, eh, atkal citēju, likt cilvēktiesības Mm, pašā centrā visām attiecībā ar trešām valstīm, tostarp arī ar strateģiskajiem partneriem, citāta beigas. Visas iestādes, kas respektē tās lomas, kas, kas tām noteikts Lisabonas līgumā dažādos līmeņos, spēlē attiecīgo lomu Eiropas Savienības cilvēktiesību īstenoš, politikas īstenošanas pasākumos. Un tāpēc šādā ar šādu kopīgu atbildību un entuziasmu mēs varam apsver, apsvērt Eiropas strateģisko ietvaru un rīcības plānu, un kā arī um, dažādi veidi starptautiskās politikas, kas tiks apspriests pēcpusdienā. Nu, katrā ziņā vēl jums visiem ļoti auglīgu domu apmaiņu, un tālāk došu vārdu um, manai kolēģei. Paldies arī no savas puses gribētu sveikt jūs visus uh, šajā mūsu sanāksmē, kas uh, man šķiet ir ļoti veiksmīgi izveidojusies, jo mūsu vidū ir pārstāvi no 19 dažādu dalību valstu parlamentiem, tā kā es domāju, ka viedokļu apmaiņa būs ļoti vērtīga. Man ir jāsaka, ka daži no parlamentiem gatavojas vēlēšanām, kā Austrijā, vai arī ir tikko pēc vēlēšana periodā, kā tas ir Vācijā, un tādēļ nav, eh, nav pārstāvi no šiem parlamentiem, bet tomēr mūsu vidū ir um, cilvēki, kas pārstāv attiecīgās komitejas. Eh, gribētu pieminēt arī Latvijas delegāciju, ka tā ir iestrēgusi Liežā vai kaut kur citur miglas dēļ, un tādēļ Latvijas parlamenta pārstāvi mums pievienosies vēlāk. Kā Broka kungs jau teica, mēs esam apstiprinājuši strateģisko ietvaru un rīcības plānu cilvēktiesību jautājumos, un um, Eiropas uh, parlaments palīdz mums sakot tam, kas notiek Eiropas Savienībā kopumā, un uh, Mēs arī domājam par to, kādai tad vajadzētu būt eh, tēmai, par ko organizēsim viedokļu apmaiņa nacionālajiem parlamentiem šogad. Ir ļoti svarīgi koncentrēties uz rīcības plānu un Eiropas Savienības stratēģiju, jo visām Eiropas Savienības struktūrām ir jāsadarbojas, lai to īstenot kā arī dalību valstīm ir jāņem vērā tas, ka šī Eiropas Savienības stratēģija var tikt īstenot eh, veiksmīgi tikai tad, ja dalību valstis uh, tam pieies nopietni. Tādēļ ir ļoti svarīgi, tīpaši jaunajām dalību valstīm, eh, atgādināt savu valstu valdībām, ka tām ir jāatsaucas gan uz rīcības plānu, gan uz stratēģiju. Šī pakotne par cilvēktiesībām eh, Stavros Lambrinidis eh, kungs, kurš īpašais pārstāvis, um, arī ir uh, devis uh, savu uh, ieguldījumu šo dokumentu sagatavošanā. Un jāsaka, ka laikā, kad uh, ir ekonomiskā krīze un kad Eiropas uh, reģions uh, starptautiskajā arēnā uh, var parādīt un sniegt uh, reālu atbalstu, tad mums ir ļoti proaktīvi jādarbojas starptautiskajā līmenī, lai šos cilvēktiesību jautājumus liktu visur un vienmēr pirmajā vietā. Stratēģijā ļoti skaidri ir noformulēts atbildības sadalījums un Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgi sekot tam, ko un kā dara ārējās rīcības dienests, vai tas ievēro noteiktos termiņus, un tādēļ eh, šī stratēģija ir ļoti labs instruments, lai mēs varētu sekot ārējās darbības dienesta darbībai. Eiropas Savienības rīcības plānā ir 36 pasākumi, sadalīti 27 apakšnodaļās. 51 eh, no um, de, vairāk nekā 90 pasākumiem dalībvalsts ir atbildīgs par īstenošanu. Un tas ir vēl viens veids eh, dalību valstīm sekot, vai to valdības eh, ir eh, attiecīgi ievērojuši to, kas ir rakstīts rīcības plānā. Eiropas parlaments katru gadu sagatavo ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Un veidojot e, šī ziņojuma struktūru, mēs raugāmies gan uz Eiropas Savienības stratēģiju, gan rīcības plānu, uz kā balstoties e, mēs e, izstrādājam rekomendācijas tālākai darbībai. Kukan kungs ir mūsu referents, un mēs decembrī nāksim klajā ar mūsu rīcības plānu kā arī ņemsim vērā jūsu šodien izteiktās rekomendācijas un ieteikums. Un es domāju, tas noteikti atspogļosies mūsu ikgadējā ziņojumā. Mēs esam sadalījuši mūsu šīs dienas sanāksmi divās sesijās. Pirmajā sesijā mēs runāsim par Eiropas Savienības stratēģisko ietvaru un rīcības plānu, un mēs uzklausīsim Stavros Lambrinīdis, kurš ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos, un pēcpusdienā mēs galvenokārt runāsim par Eiropas Savienības uh, cilvēktiesību rīcību politikas uh, konsekvenci iekšējā un ārējā darbībā. Un mm, mēs uzklausīsim um, mūsu kolēģis no ārējās rīcības dienesta, no Eiropas komisijas, um, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, uh, NVO, kā būs arī Eiropas padomas uh, vēstnieks. Tā kā mums būs iespējama ļoti daudzpusīgi diskutēt eh, par to, kā šo stratēģiju visveiksmīgāk īstenot, un es ļoti ceru, ka jūs ļoti aktīvi arī piedalīsieties debatēs. Un tagad došu vārdu Lambrinīris kungam. Lūdzu. Lai īsumā pastāstītu par viņu paveikto un šo stratēģiju. Paldies, Bārbara, paldies arī Elmāram, un es eh, sirsnīgi apsveicu jūs par to, ka ir izdevies norganizēt šo ļoti svarīgo pasākumu, jo, ja mēs gribam efektīvi īstenot cilvēktiesības visā pasaulē, ir nepieciešams spēcīgas partnerattiecības, uh, gan Eiropas Savienības iekšienē starp tās institūcijām, gan arī ir jānodrošina veiksmīgas partnerattiecības ar dalībvalstu parlamentiem, jo ļoti bieži, tīpaši pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, uh, Eh, Eiropas Savienības dalību valstu valdības bieži ignorēja pieņemtos lēmumus un likumdošanu cilvēktiesību jautājumos, bet tagad dalību valstu parlamentiem ir piešķirts daudz lielāks pilnvars, lai šos jautājumus virzītu uz priekšu. Pirms gada 27 dalību valstis apstiprināja cilvēktiesību uh, šo strateģisko ietvaru. Un tas ir ļoti nopietns un svarīgs dokuments, un ja neesat to vēl lasējuši, tad gribētu aicināt jūs to izdarīt. Un tas ir piemērs tam, kā 27 dalība valstis uh, var laust iesīkstējušas aizspriedumus un īstenot politiku, um, kā augstāko kopsaucēju, un ir apstiprināts arī rīcības plāns, kas ir jāīsteno visās dalību valstīs, lai šis strateģiskais ietvars reāli darbotos. Tas nozīmē, ka mums ir šis ļoti ambiciozais dokuments, bet, lai tas īstenotos, tad tīri tehniskajā līmenī papildus politiskajai gribai mums ir nepieciešams konkrēta rīcība. Man bija tas gods uh, piedalīties uh, gan šo dokumentu sagatavošanā, gan arī, ka Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvim dot savu ieguldījumu uh, tā īstenošanā. Kas attiecās uz cilvēktiesību jautājumu nozīmīgumu, es gribētu uzsvērt trīs galvenos izaicinājumus, kas izvirzās gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Nešaubīgi cilvēktiesības ir jārealizē un jāīsteno visā pasaulē, jo, ja padomājam par konfliktiem, pirms eh, divām dienām es um, ECO um, uzrunāju tās dalību valstis par drošības un cilvēktiesību jautājumiem. Tātad drošība un cilvēktiesības vienas organizācijas paspārnē. Kāpēc? Tādēļ, ka ja mēs paraugamies uz konfliktiem pasaulē, mēs redzam, ka cilvēktiesību pārkāpumi parasti ir šo konfliktu sakne un Attiecīgi, lai atrastu risinājumu konfliktām, vispirms ir jāatrisina cilvēktiesību jautājumu. Tādēļ te neiet runa tikai par cilvēku tiesību īstenošanu kā ideālistiskā kaut kādā ainiņā. Nē, tas ir svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti un mieru visā pasaulē. Un tātad trīs izaicinājumi. Pirmais ļoti plaši tiks apspriests arī šodien, tas ir konsekvences jautājums. Un šeit es domāju, ka ir jārunā gan par iekšējo, gan arī ārējo konsekvenci. Un ja runājam par to, tad es pastāstīšu, ko es ar to domāju iekšējā un ārējā konsekvence. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs dodamies uz kādu starptautisku pasākumu, tiekamies ar starptautiskām organizācijām vai citām valstīm un aicinām tās ievērot cilvēktiesības, tad daudz nu, varētu prasīt mums, ko jūs darat uh, Romu situācijas sakarā Eiropā, ko jūs darat uh, uh, uh ar rasismu un ksenofobijas izpausmēm atsevišķās dalību valstīs? Kā jūs risinat ekonomiskās un sociālās tiesības, kas ir jāievēro arī ekonomikas krīzes situācijā un tā tālāk? Šie jautājumi ir nozīmīgi Un svarīgi, kad es pirms dažiem gadiem darbojos šajā parlamentā, mēs izveidojām īpašu komiteju, kurā tika izvērtēts, vai Eiropas Savienības dalība valsts nav iesaistījušās nelikumīgā um, ieslocīto uh, nolaupīšanā, pārvietošanā un spīdzināšanā. Un jāsaka, ka, protams, neviens nav perfekts, ieskaitot Eiropas Savienību. Un ja mēs gribam, lai cilvēki mums uzticētos, kad runājam uz āru, tad mums ir jānodrošina tas, ka mums uzticas arī iekšienē. Kad es saku, neviens nav perfekts, es negribu, lai jūs mani pārprastu. Es nedomāju, ka tas nozīmē, ka mēs visi esam vienlīdz nepilnīgi. Nē, tā nav. Man ir liels lepnums par to, kā Eiropas Savienība cenšas risināt pamatiesību un cilvēktiesību jautājums, kas saistīti ar šo tiesību pārkāpumiem. Mums ir brīvs parlaments un brīvi parlamenta dalība valstīs, kur ik viens var izteikties un runāt. Mums ir uh, presas un vārda brīvība, un neviens neliek žurnālistus cietumā par brīvu savas domas uh, izpaušanu. Un e, es domāju, ka mēs arī neļaujam ierēģiem dusēt uz lauriem. Mums ir izstrādāti mehānismi, kas neļautu mūsu nepilnībām samilst, tā kā tas ir noticis citās valstīs. Dalībvalstīm šeit ir spēlējama ļoti svarīga loma piemēram, ksenofobija, rasisms, romu jautājumi. Tie nevienmēr ir visa Eiropas jautājumi. Tas ir problēmas, kas eh, pēkšņi parādās eh, vai izpaužās atsevišķās dalību valstīs. Un es gribētu jūs, kā Nacionālo parlamentu pārstāvis, aicināt būt modriem. Ne tikai tādēļ, ka tas ir svarīgi, lai jūsu pašu dalību valsts spētu risināt šos jautājumus, bet tādēļ, ka ikreiz, kad šādi gadījumi parādās, mēs esam kā Eiropas Savienības vērtību nesēji starptautiskajā arēnā, un ja rodas problēma vienā dalībvalstī, tā ir mūsu visu problēma. Tālāk ārējā konsekvence. Ko es domāju ar to? vai mēs, kā Eiropas Savienība, izturamies pret visiem cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē vienādi? Vai pārkāpums, piemēram, ko veikusi A valsts, tiek nosodīta tieši tāpat kā tāds pats pārkāpums B valstī? Vai arī varbūt dažreiz mēs izvēlamies tos, kas mums labāk patīk, un tādējādi apdraudam savu uzticamību, apspriežot cilvēku tiesību jautājumus pasaulē. Man ir jāsaka, ka mēs nevienmēr reaģējam vienlīdz dedzīgi un vienlīdz ātri cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumos visās dalību valstīs. Es atvainojos visās valstīs. Protams, tas nevienmēr nozīmē, ka mēs to esam makjavelliski izplānojuši jau iepriekš, bet dažreiz tas tā notiek. Un kāpēc? Atsevišķos gadījumos var būt, ka tā ir kāda valsts, kas ir īpaši draudzīgi noskaņot pret mums vai kādu no mūsu dalību valstīm, un tad tur tiek veikts šis cilvēku tiesību pārkāpums, un tad jūs saprotat, ka iemesls, kādēļ tas ir noticis, nav, tā nav endēmiska parādība šajā valstī, un tādēļ varbūt tas ir jārisina vairāk caur uh, diplomātiskiem kanāliem, kas nav tik publiski. Dažreiz varētu likties, ka mums nav ietekmēšanas iespējas attiecībā uz šo valsti, varbūt mums nav tik spēcīgas ekonomiskās vai tirdzniecības attiecības ar valsti, vai arī tā ir vienalga, kāds ir tās eh, starptautiskais tēls. Citreiz var būt tā, ka jūsu rīcībā ir ļoti daudz eh, finanšu instrumentu un politiski instrumenti, ar kur palīdzību jūs varat izdarīt efektīvu spiedienu uz minēto valsti bet, kā es teicu, ja mēs neesam konsekventi savā rīcībā, tad nevienmēr tas ir apzināti, bet šis jautājums ir jārisina. Un visbeidzot runāsim atkal par iekšējo nekonsekvenci. Tādējādi rodas jautājums, vai visi Eiropas Savienībā, Eiropas parlaments, Eiropas komisija, ārējās darbības dienests dalību valsts. Vai mēs visi runājam vienā balsī, kad runājam par konkrētiem cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē? Vai mēs iekšēji esam konsekventi? Vai arī ir tā, ka es dodos uz ārvalstīm runāju par cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijā un cenšos strādāt ar valsts, lai uzlabotu situāciju, bet tad nāk kāda cita Eiropas Savienības amatpersona, kas atbildīga par starptautisko tirdzniecību vai kas pārstāv kādu Eiropas parlamentu komiteju, dodas uz to pašu valsti un saka, e, jā, iepriekšējais runāja par cilvēktiesībām, tas varbūt jums nepatīk, bet tad runāsim par naudu, aizmirsīsim par cilvēktiesībām. Ļoti bieži tas rāda problēmas, un atkal nevienmēr tas ir apzināti. Un mans uzdevums papildus tam, ka cilvēktiesību jautājumi ir jāiekļauj eh, visās mūsu rīcību politikās, Lai to izdarītu, ir nepieciešams mainīt mūsu domāšanu Eiropas Savienībā, un tas nebūtu nav viegli. Un šis process ir ļoti svarīgs. Vai mēs esam konsekventi, kad runājam par sadarbību, piemēram, ar Eiropas padomi, man ir prieks redzēt Eiropas padomas pārstāžu šeit, vai arī ANO reģionālās struktūras. Vai mēs cenšamies ar eh, šīm struktūrām sadarboties efektīvi? Nevis piedāvājot kaut kādus maģiskus risinājumus, bet vai mēs reāli piedāvājam risinājumus? Nevienmēr tas nozīmē, ka mums ir jādzied pēc vienas dziesmu grāmatas. Dažos gadījumos varbūt kādam ir jāuzņems vadošā loma, citam ir jāstrādā pa diplomātiskajiem kanāliem, citam varbūt ir jāizmanto startautiska organizācija kā ietekmes kanāls, bet tas nenozīmē, ka, es, kā es teicu, ka mums ir jādzied no vienas dziesmu grāmatas, bet ir jātiecas uz vienu mērķi, jo pretējā gadījumā mums būs šī iekšējā nekonsekvence. Tātad pirmais izaicinājums ir šī nekonsekvence. Otrais izaicinājums ir jādomā, vai mēs varēsim efektīvi piemērot cilvēktiesības visā pasaulē. Un es gribētu teikt, lai mēs varētu tās efektīvi piemērot, tad visiem cilvēkiem visās valstīs eh, pasaulē ir jāuzņemas šis pienākums īstenot cilvēktiesības. Protams, uz Eiropas Savienību dienas, bet ilgtermiņa veiksmes eh, pamatā ir tikai un vienīgi tas, ka cilvēki paši par to rūpēsies. Pilsoniskā sabiedrība tai pašlaik pasaulē uzbrūk. Tai uzbrūk ļoti atklātā, nejaukā veidā cilvēki tiek aizturēti, tiek likt apcietinājumā, eh, tos pat nogalina. Tāpat arī eh, pret eh, pilsonisko sabiedrību vēršas tādā nemanāmākā veidā, neļaujot tai strādāt, sakot, ka pilsoniskā sabiedrības pārstāvji ir nodevēji, kaut kādas piegi vai vēl kaut kas. Un šādā veidā viņi nespēja darboties. Var arī, teiksim, neļaut eh, reģistrēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tā tālāk. Pilsonisko sabiedrību ir jāaizstāv gan Eiropas Savienībai, gan arī dalībvalstīm ir jānodrošina visaptveroša pieeja. Tai ir jābūt arī politiskam pamatam. Tad, kad mēs dodamies uz kādu valsti, mums vienmēr ir jātiekas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem tur uz vietas. Un, ja tas ir iespējams, un ja šādā veidā mēs viņus neapdraudam, tad šām sanāksmēm ir jābūt publiskām. Visiem ir jāzina, ka tādas notiek. Mums ir efektīvi jāsadarbojas uz vietas, un tad, kad es saku mēs, es domāju šeit Eiropas Savienību un dalību valstis. Piemēram, mums ir jākontrolē arī pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju uh, tiesas procesi. Eiropas Savienība un komisija nevar to darīt viens pašas, arī jūsu dalībvalstu vēstniecības nevar um, rīkoties viens pašas. Taču sadarbojoties mēs varēsim nodrošināt, ka tiesas un sistēma zina, ka mēs sekojam līdzi, kas notiek ir jānodrošina arī finansējums, kapacitātes veidošana. Dažkārt pilsoniskajai sabiedrībai tas ir pat būtiskāk. Mums ir jāstāv aiz viņiem. Draugi, eh, pilsoniskā sabiedrība NVO visā pasaulē, tā skaitā arī mūsu valstīs, var eh, būt eh, jaukas, ja tās vēlas būt jaukas, bet tām nav jābūt jaukām. Pilsoniskai sabiedrībai nav jābūt jaukā. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju pienākums ir kontrolēt cilvēktiesību politiku, kontrolēt pārkāpumus, informēt cilvēkus par viņu tiesībām, nodrošināt aizsardzību cilvēkiem reāli veicināt uh, likumdošanas mm, darbu, veicinot cilvēktiesību iekļaušanu tajā. Bet tas nenozīmē, ka uh, kādai valdībai būtu pienākums uh, akceptēt visu, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijas tā saka. Taču tas nozīmē to, ka katrai valdībai ir absolūts pienākums nodrošināt, lai NVO varētu brīvi darboties, lai tās neiebiedētu un lai tās varētu paust brīvi savus viedokļus. Šeit dalībvalstis spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Ja jūsu vēstnieki, ministri, dodoties uz kādu valsti, netiekas ar pilsonisko sabiedrību, ja tie to ignorē, tad mēs saskaramies ar problēmu. Pēdējais izaicinājums, un tas arī būs viss, ko es vēlējos teikt. Šīs izaicinājums ir mazliet savādāks. Vai tu vēlies, lai es beidz runāt? Trīs minūtes, nu četras. Nu labi, labi, jūs varat turpināt. Tātad trešais lielākais izaicinājums. Šeit nav runa par um, iekšēju izaicinājumu, līdzīgi kā tad, kad es runāju par konsekvenci. Tāpat arī nav runa par valstu izaicinājumiem, eh, tā kā es runāju par pilsonisko organizāciju. Šeit ir runa par izaicinājumu, kas skar cilvēktiesības visā pasaulē, un tas te ir runa par uzbrukumu cilvēktiesību universālajiem principam, un mēs to pašlaik vērojam ļoti daudzās valstīs, un uh, šie uzbrukumi kļūst ar vien e, sarežģītāki. Cilvēka tiesības e, vairs netiek uzskatītas par rietumu jēdzienu. Lai šīs cilvēktiesības tiktu akceptētas mūsu vai jūsu sabiedrībā, tām ir jākļūst akceptējumām kultūrā, jebkurā sabiedrībā, un tas nozīmē, ka mums ir jārespektē tradicionāls vērtības, piemēram, uh, ticības vērtības, ģimenes vērtības. Universālās cilvēktiesības apgalvo, ka šīs vērtības ir jārespektē. Ja mēs šo argumentu vēlamies paturēt, un ANO mēs vienmēr sakām, ka, cil, ka Eiropas Savienība vienmēr ļoti veiksmīgi sadarbojas ar dalību valstīm dažādos jautājumos, piemēram, vardarbība pret sievietēm. Uh, tad es varētu atgādināt, ka martā vairākas valstis vēlējās eh, apturēt secinājumu pieņemšanu Ņujorkā, kur bija runa par vardarbību pret sievietēm. Mēs eh, cīnījāmies un mēs uzvarējām, bet šī cīņa ir pastāvīga, tā nekad nebeidzas. Es varu jums apgalvot, un es domāju, ka katra dalībvalsts un katrs parlamentārietis, jeb kādā kontekstā visā pasaulē, jums teiks, ka šai cīņai ir jāpievienojas. Es tāpat ļoti ticu, ka cilvēktiesības nekad nav bijušas cīņas starp reliģijām vai cīņas starp kultūrām. Tāpat arī tāds nekad nav bijusi cīņas starp valstīm. Cilvēktiesības vienmēr ir bijušas universāla valoda, kas attiecas uz jebkuru reliģiju, uz jebkuru valsti, uz jebkuru tautu. Un uh, tās ir eh, pretstats eh, lielvarai. Mēs eh, nekad nedzirdēsim cilvēktiesību upuri teikt, lūdzu, necīnieties manā labā, tāpēc, ka cilvēktiesības nav universālas. Vienmēr mēs dzirdē, dzirdēsim šo lielvaru valsti, kas teiks, jums nav tiesība iejaukties, tāpēc, ka tās ir mūsu tradicionālās vērtības. Jūs nekad neteiksiet, ka neredzēsiet, ka sieviete, kuru ir piekāvis viņas vīrs, kādā valstī, vienalga, kur tā atrastos, tā skaitā arī Eiropas Savienībā, teiktu, lūdzu, nepalīdziet man, jo cilvēktiesības eh, nav universālas. Vienmēr tas būs vīrs, kas teiks, eh, manas ģimenes vērtības man ļauj piekaut manu sievu. Cilvēktiesības ir uh, vājo balss, un tā nav vērtība, kas tiek uzspiesta no rietumu puses. Antikoloniālisms, antirasisms, lielākās kustības pasaulē pēdējo desmitgažu laikā bija kustības pret rietumiem, un šīs kustības uzsākās ar tām, tiem pašiem cilvēktiesību principiem, ar to pašu cilvēktiesību valodu, ko uh, šie cilvēki tagad izmanto, sakot, ka cilvēktiesības nav universāls. Liels paldies, eh, godāmie kolēģi, paldies, draugi, ka bijāt eh, šeit, ka mani uzklausījāt, un es patiešām ceru, ka mūsu diskusijas būs interesantas. Thank you, Stavros Lambrinidis, for your... Paldies, Stavrosam Lambrinidis, par viņu, par viņa ļoti interesantu un kaismīgo uzrunu. Tagad došu vārdu deputātiem. Varēs izteikties gan Nacionālo parlamentu, gan Eiropas parlamenta pārstāvji. Vienkārši norādiet, ka jūs vēlaties runāt, paceliet eh, zīmi. Varbūt jums būs eh, vajadzīgs mazliet vairāk laika, lai jūs saņemtos runāt, bet jebkurā gadījumā es aicinu jūs izteikties. Pirms ir sagatavots eh, runātājs saraksts, došu tagad eh, vārdu Eiropas padomas pārstāvim. And, um... Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka Elmārs Broks, ārlietu komitejas priekšsēdētājs, mums ļoti labi atspoguļoja šo kopējo perspektīvu, kad viņš norādīja par saikni starp cilvēktiesībām un reālu politiku. Uh, Es domāju, ka vēsture mums ir ļoti labi parādījusi, ka nav tādas eh, reālas drošības, ja netiek pilnībā respektētas cilvēktiesības. Nereti šeit tiek veidot tādi kā pretruna starp abiem šiem elementiem, bet es domāju, ka katru reizi, kad rodas problēmas ar cilvēktiesībām, rodas vienlaicīgi attiecīgi tāda arī nedrošības sajūta starptautiskās situācijās, un mēs to ļoti labi redzam, parādāmies arī šodien. Un tāpēc es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai tautas pārstāvi, vēlētie tautas pārstāvi no parlamentiem par šiem jautājumiem spriež un tajos iesaistās. Tāpēc priecājos par šo iniciatīvu sasaukt sanāksmi. Un tā kā šie jautājumi, protams, eh, tiek skatīti arī Eiropas parlamentā, šobrīd gribu atsaukties uz jūsu pieņemto rezolūciju. Ehm, es atvainojos rezolūciju, ko pieņēma Eiropas padomas eh, pārstāvi pēc tam, kad tika pieņemta Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģija pagājušā gada rudenī. Toreiz parlamentējā asamblējā Eiropas padoma pauda spēcīgu atbalstu iniciatīvai, ko uzņēmusies ES un tur tika īpaši pieminēti galvenie ieguldījumi no nacionālajiem parlamentiem. Un tieši tāpēc es ārkārtīgi priecājos priekšādātāji, ka šeit ir tik daudz pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem. Protams, ka attiecības starp Eiropas padomu un Eiropas Savienību cilvēktiesību jomā, kā jau pamatot tika norādīts, ir ļoti ciešas. Uz to norādīja Labrinidis kungs. Un kopš tika pieņemts me saprašanās memorants starp Eiropas padomu un ES 2007. gadā, esam redzējuši arī tālāku pozitīvu attīstību šai ziņā. Un, un tas arī, protams, ir bijis mūsu ģenerāla sekretāra Jaglanda galvenais mērķis. Un, lai nodrošinātu sadarbības starp iestādēm, esam uzņēmuši cietus kontaktus visaugstākajā līmenī. Uh, Jaglans un Barozu tiekas, eh, piemēram, šonadēļ Ņujorkā, nākamā nedēļa viņi darīs tāpat. Tas būs Brisele, lūk, viens piemērs šādai sadarbībai. Un jaunās iniciatīvas, ko esat uzņēmušies, mūsuprāt, atspoguļo jaunu ēru, jaunu sadarbības klimatu starp abām šīm iestādēm mūsu kopējo mērķu sasniegšanā. Un šī vēlme, protams, un klimats ir materializējušies daudzos dažādos piemēros. Ļaujiet varbūt man pieminēt kaut trīs no tiem. Pirmām kārtām Eiropas Savienība ir parādījusi ar vien lielāku un augošu interesi un arī atbalstu ratifikācijas procesam attiecībā uz virkni Eiropas padomas konvencijām. Gan tā, par attiecībā uz savām dalību valstīm, gan arī attiecībā uz trešām valstīm, kas tiek iekļauts tās ār, ārpolitikā. Šādā veidā rīkojoties Eiropas Savienība apliecina to, ka tā vēlas veikt veicināt savu cilvēktiesību stratēģiju un tās īstenošanu caur pieejamiem juridiski saistošiem instrumentiem. Nu, lūk, un tas īpaši aktuāli ir, pie, piemēram, attiecībā uz Budapeštas konvenciju par kibernoziedzību, konvenciju par vardarbības apkarošanu pret sievietēm un vardarbību ģimenē, tā saukto Stambuls konvenciju, tāpat arī konvenciju par bērnu aizsardzību no seksuālas izmantošanas, pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, tā saukto Lancerotas konvenciju un konvenciju pret Eh, tirniecību, cilvēku tirniecību, eh, veidojot uzraudzības struktūras. Veicinot šo instrumentu plašu ratifikāciju, uh, un Eiropas Savienība, un Lambarnīts kungs ar to nodarbojas, Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu kopēju juridiski ietveru veidošanā, šādā veidā izvēloties avangardiskus instrumentus, kas aizsargā mūsu pamatvērtības un kas aizsargā cilvēka cieņu. Otrām kārtām, pašreizējais Eiropas Savienības iestāšanās, pievienošanās process um, ANO cilvēktiesību konvencijai. Parlaments to vienmēr atbalstīs, arī Nacionālajā parlamentā pat, un Tas ir arī, tā ir arī viena no tādām ļoti redzenām pazīmēm, ka Eiropas Savienība vēlas aizsargāt cilvēktiesības ne tikai savā teritorijā, bet arī ārpus tās. Kad Eiropas Savienība pievienosies konvencijai, tad pirmo reizi pēc tam, kad tikusi pabeigta šī, pēc šīs iestāšanās, jebkura veida rīcība Eiropas Savienībā būs jāievēro šīs konvencijas pamatnormas, jo citādi par, šā, par šādām lietām varēs tikt iesniegt uh, prasība uh, Eiropa, Strasbūras Eiropas cilvēktiesību tiesā. Visas saistības, ko līdz ar to es uzņemsies, šajā kontekstā kalpos kā salīdzinošie kritēriji arī progresa ziņojumā. Tik īstenot arī regulāra sadarbība starp ES un īpašajām struktūram, kā piemēram Eiropas padomus Venecijas komisiju, Eh, Greko komisijas jautājumos un sepāšu, kas, protams, saistīts ar tiesiskumu pietiekamību, kā arī citām struktūrām. Mēs piedzīvojam arvien augstāku Eiropas Savienības iesaistīšanos Eiropas padomu struktūru darbībā. Notiek neformāls un formāls viedokļu apmaiņas augstā līmenī. Praksē varam redzēt ļoti daudz veiksmīgas sadarbības piemērus Tas, protams, ir pateicoties arī tam darbam, ko veids Lambrinīdis kungs, un es tiešām respektēju viņu un pilnībā viņu atbalstu. Viņš tiešām ar entuziasmu cīnās par ēs balss e, pa, laišanu pasaulē un aizsargā šīs savienības pamatmērķus principus. Gribu pateikties par viņa entuziasmu, apņēmību un sadarbību ar mūsu iestādi. Mēs turklāt uzskatām, ka šāda veida pastiprināta sadarbība ar Eiropas padomus īpašajām struktūrām, specializētiem struktūrām, varētu palīdzēt eh, atbalstīt arī neseno izveidoto Eiropas Savienības iniciatīvu par tiesiskumu kontrolu un pamatvērtību kontroli Eiropas Savienības teritorijā. Eiropas padomu cieši sekojas līdzi vēstulei ko nosūtījuši ārlietu ministri Barozo kungam, un eh, arī atbildēju, ko sniedz, sniedzis eh, Barozo kungs, uzstājoties, piemēram, plenārsēdes priekšā. Gribu informēt klātesošos, ka ģenerālsekretārs Jāglans pagājušajā nedēļā Strasbūrā pieņēma Eiropas padomas deputātu Luiju Mišēlu, kurš ir referents Liba komitejā un strādā pie šīs ēs iniciatīvas. Ģenerālsekretārs Jaglans pilnīgi noteikti atbalstiem kādu veidu centienus Eiropas Savienības eh, mēģinājumos veicināt un kontrolēt tiesiskumu gan tās teritorijā, gan ārpus tās. Tur viņš turklāt arī uztvēra, ka ir ārkārtīgi svarīgi izvairīties no darbības pārklāšanās riska, tāpēc nepieciešams izveidot zinām indikātoru un rādītāju sistēmu un rekomendācijas. Eh, Zināmā mērā šāda sistēma jau pastāv Eiropas padomē, ģenerālsekretārs tāpēc ierosināja, ka turpmākajos ES mehānismos varētu ņemt vērā šādu veidu pašreizējo struktūru mehānismu un struktūras Eiropas padomē kurās līdzdarbojas jau šobrīd visas Eiropas Savienības dalībās. Šīs struktūras darbojas pamatojoties uz starptautiskiem instrumentiem, kas ir juridiski saistoši pilnīgi visām ES dalību valstīm, un līdz ar to veido pamatu nepolitiskai uzraudzībai izvērtēšanai un konsultācijām, un nepieciešamības gadījumos arī praktiskas sadarbības īstenošanai problēmu gadījumos, un esam arī tam piedzīvojuši daudz un dažādas piemērs. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Froizenkungs, saka priekšādātāji! Un tagad uzstāsties Hauregvija Tondo no Spānijas parlamenta. Lūdzu! Muchas gracias. Efectivamente, les hablo. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es tiešām runāju Spānijas parlamenta vārdā, un es gribētu vispirms uh, uzteikt Eiropas parlamentu par šī pasākuma organizēšanu, kā arī gribētu noteikti uzteikt Lambrinīdis kungu par to, ka viņš aktīvi ir uh, iesaistījies šī jautājuma risināšanā. Bet tomēr es šīm strateģiskajām cilvēktiesību plānam gribētu pievienot vēl ceturto mērķi. Tas ir saistīts ar to, ka svarīgu lomu spēlē ne tikai pilsoniskā sabiedrība vai valdības, bet ir vēl viens aktīvs eh, aktieris, tas ir bizness, uzņēmēja darbība, lielās korporācijas, kas arvien vairāk aktīvi darbojas visā pasaulē, uh, Uh, visatālākajos nostūros, un tur mēs ļoti bieži novērojam cilvēktiesību pārkāpumus, vai arī tādu darbību, kas ir apšaubām no cilvēktiesību viedokļa. Neatkarīgi no tā, uh, vai uh, šie uzņēmumi ir um, reģistrēti Eiropas ekonomiskajā zonā vai citur, es domāju, ka ir jārunā par to, ka arī uzņēmumiem, lielajām korporācijām ir jāievēro cilvēktiesības. Un, Stavros, es tiešām esmu pārsteigts, ka mēs nekur neredzam norādes uz to, ka šie galvenie cilvēktiesību principi ir jāievēro arī uzņēmumiem. Jāsaka, ka starptautiskajām organizācijām ir iespēja to īstenot, un tas balstās uz trim principiem - tātad valdības, korporācijas un tiesu vara. Šie trīs elementi ir atbildīgi par cilvēktiesību ievērošanu, kā arī cilvēktiesību pārkāpumu sodīšanu. Šeit ir jārunā par um, ieguves industriju, par tekstilu industriju, par uh, kuģu būvi. Uzņēmumi, kas darbojas šajās nozarēs, arvien vairāk un arvien biežāk pārkāp cilvēktiesības savā darbībā. Un tādēļ es domāju, ka vajadzētu noteikt šo universālo uh, cilvēku tiesību kodeksu, uh, kas ir jāievēro visu. Es domāju, ka cilvēktiesībām ir jākļūst par universālo tiesību standārtu, kas attiecas pilnīgi uz visiem, visur un kam ir pārāka daba pār jebkuras valsts likumdošanu. Un lai būtu tā, ka ja kāds uzņēmums, liels vai mazs, neatkarīgi no tā, kur tas darbojas vai atrodas, pārkāpš šīs normas, lai tas par to atbildētu. Piemēram, uh, tekstila rūpnīcas Bangladešā. Šis jautājums parādījās pirms pusgada. Ja Eiropas Savienības vai ASV tekstila uzņēmumi darbojas uh, uh, Bangladešā, kur, piemēram, iet bojā cilvēki viņu darbības rezultātā, tad šiem uzņēmumiem ir jābūt sauktiem pie atbildības vai Londonā vai citur par šādiem pārkāpumiem. Jo ja viņi tā rīkotos uh, Londonā vai Madridē, uh, tad eh, viņi noteikti tiktu saukt pie atbildības, bet mums vajadzētu būt konsekventiem un sodīt šos uzņēmumus par šādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas tiek realizēti ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Spānijas parlaments pirms pāris mēnešiem apstiprināja ziņojumu par cilvēktiesību situāciju, un mēs secinājām, ka ir nepieciešams konsekventi un sistemātiski sekot cilvēktiesību normu ievērošanai visā pasaulē. Mans jautājums ir tāds. Kāpēc mēs neiestrādājam uh, cilvēktiesību principus visās mūsu darbības jomās un kādēļ mēs to neattiecinām uz uzņēmumiem, jo uzņēmumiem darbojoties ārpus Eiropas Savienības ir jārespektē šīs normas un tad mēs kā Eiropa varētu identificēties ar augsta līmeņa eh, cilvēktiesību ievērošanas standartiem. Paldies! Es eh, gribu jums teikt, ka Eiropas parlamentā ir bijuši divi ziņojumi par cilvēku tiesību jautājumu sasaisti ar uzņēmumu darbību, un mums ir arī uh, ziņojums par ANO rekomendāciju ieviešanu. Mēs ļoti bieži organizējam debatas par to, kā mēs varētu uzlabot ANO rekomendācijas un to ieviešanu, jo ļoti bieži mēs redzam, ka šīs rekomendācijas nav tiesiski saistošas. Mēs strādājam arī pie ziņojuma par uh, korupciju cilvēku tiesību jomā un Šeit mēs arī runājam uh, par uzņēmumu lomu attiecīgajās valstīs. Man ir vēl divi runātāji pieteikušies uh, no uh, parlamentiem. Uh, un tad mēs dosim uh, vārdu ārējās darbības dienestam un NVO. Un tagad došu vārdu Donskī kungam, kurš ir no Lietuvas liberāļiem no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Es tiešām varu atbalstīt daudzas lietas, ko teica Lambrinīdis kungs, un es apsveicu Stavros par brīnišķīgi paveikto darbu, un es ticu, ka viņš ir ļoti detalizēti uh, E, izvērtējis šo situāciju, un es domāju, viņa pienesums mūsu debatēm ir ļoti kvalitatīvs. Un es gribētu apsveikt jūsu visaptverošo pieeju un atziņu par to, ka cilvēktiesības ir svarīgas, lai nodrošinātu stabilitāti un mieru pasaulē. Un cilvēktiesības nav tikai kaut kas romantisks vai utopisks. Man bija prieks dzirdēt, ka jūs likāt uzsver uz NVO un pilsoniskās sabiedrības lomu, un viena lieta, kam gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir šī atšķirība starp reālajām, īstajām NVO, kas seko cilvēktiesību situācijai visā pasaulē, un tām NVO, kas ir tā saucamās pieradinātās vai kabatas NVO, kas eh, ar pievērtām acīm skatās uz cilvēku tiesību pārkāpumiem. Ļoti bieži tas gadās tieši to strateģisko partneru valstīs, ka, eh, kas ir Eiropas Savienības eh, šie strateģiskie partneri. Un NVO eh, šajā gadījumā ir ļoti tādas maldinošas. Un uh, vēl viena lieta, par ko mēs bieži esam runājuši, un es ceru, ka mēs uh, paliksim uzticīgi savai pozīcijai, tas ir nepieciešamība aizsargāt cilvēku tiesību aktīvistus visā pasaulē. Mēs esam atbildīgi par viņiem, un mums ir ne tikai skaisti jārunā, bet reāli ir jāaizsargā viņi, jo Ķīnas, Krievijas un Irānas cilvēktiesību aktīvisti ir mūsu lielākais dārgums, un tādēļ mums ir svarīgi viņus aizstāvēt. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk sadarboties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēktiesības, tīpaši tos, kas aizsargā mūsu, teiksim, zinātniekus, akadēmiķus, žurnālistus un tā tālāk. Un visbeidzot, nekad nebūs par bieži atkārtot, ka cilvēktiesību politika nav uh, atļauja būt selektīviem, jo daudzas valstis, ieskaitot visdemokrātiskākās, šad un tad pārkāp cilvēktiesības kā arī to nevar izmantot eh, par instrumentu, lai uzbruktu tām valstīm, kas mums kaut kādu iemeslu dēļ nepatīk. Tajā pat laikā tā, protams, ir universāla iespēja uh, norādīt ar pirkstu uz tām valstīm, kas nerespektē savus pilsoņus, uh, bet pieprasa cilvēktiesību īstenošanu citviet. Un tagad došu vārdu uh, pārstāvēji no Itālijas senāta. Kristīna De Pietro. Please, okay. sì. eh, grazie, signora Presidente, illustri kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie kolēģi, man ir liels prieks, ka mēs varam apspriesties par šiem tik svarīgajiem jautājumiem šodien. Šos jautājumus visu dalību valstu parlamenti uzskata par eh, prioritāriem. Es pārstāvu piecu zvaigžņu kustību Itālijas senātā. Mēs atbalstām Eiropas Savienības nolūku palikt par vadošo gaismu cilvēktiesību jomā, ne tikai mūsu kontinentā, bet arī visā pasaulē. Tieši tāpēc mēs ar prieku sekojam līdzi kustībai, kas 2012. gadā noslēdzās ar cilvēktiesību pakotnes pieņemšanu Eiropas Savienībā. Neskatoties uz eh, dažādām grūtībām, uz eh, vispasaules ekonomisko krīzi, mēs esam ieguvuši vajadzīgos instrumentus, lai pārvarētu plaisu starp eh, pilsoņiem un valdībām. Mēs ceram, ka mums izdosies sasniegt rezultātus, kādi ir norādīti Eiropas Savienības strateģiskajā ietverā un vadlīnijās par cilvēktiesībām, kā arī demokrātijas rīcības plānā. Neskatoties uz dažādām grūtībām, ar ko Eiropas Savienībai pašlaik nākas saskarties. Mēs uzskatām, ka principu pārvēršana praktiskā rīcībā ir ļoti nozīmīga. Mums ir jāvēršas pret jebkādu ārējo spiedienu. Tam nevajadzētu būt tikai tādam kā intelektuālam vingrinājumam, kas ir ļoti attālināts no realitātes. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz cilvēku, kas pašlaik tiek atzīti par viegli ievainojumiem. Ņemot vērā dalību valstu pieņemto plānu, ir svarīgi pieņemt ANO vadlīnijas par cilvēktiesībām korporācijās. Mana partija par to iestājas. Tas noteikti ir jādara ar dalībās normatīvu aktu palīdzību, un mēs varētu šeit, piemēram, sekot Lielbritānijas piemēram. Liels paldies, ka jūs mums par to atgādinājāt, saka priekšēdētāja. Šķiet, ka eh, Lielbritānija ir vienīgā valsts, kas ir pieņēmusi Nacionālo rīcības plānu par cilvēktiesībām uzņēmējdarbībā. Noslēgumā gribētu dot vārdu Anai Gomešai, bet nevar viņu nekur ieraudzīt zālē. Varbūt viņa vēlāk izteiksies. Kā jau jūs iespējams zinat, Eiropas parlamentā mēs bieži uzklausām cilvēktiesību organizācijas. Uh, tāpēc labprāt došu vārdu diviem pārstāvjiem no NVO Briselē. Pirmkārt, pirmā būs pārstāve no Human Rights Watch. Paldies, liels paldies, ka devāt mums iespēju izteikties šajā tik svarīgajā uzklausīšanā. Mēs ceram, ka šādas uzklausīšanas starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu tiks organizētas arvien biežāk. Mēs eh, mēģināsim šādā veidā uzlabot veidus, kā eh, cilvēktiesības tiek ieviestas visā pasaulē. Es pilnībā varu piekrist tam, ko teica Stavros Lambrinīdis, Eiropas Savienības īpašais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos. Uzskatu, ka viņš ļoti pareizi norādīja, ka šī cilvēktiesību pakotne īstenībā bija kopīgu pūliņu rezultāts. Šie pūliņi nebūtu vainagojušies panākumiem, ja šīs parlaments, daudzi nacionālie parlamenti un daudzas nacionālas valdības un arī Eiropas ārējās darbības dienests un pilsoniskā sabiedrība nebūtu sadarbojušies. Ļoti ilgi pa stūriem varēja manīt eh, nelielus centienus, bet tikai pašās beigās mēs redzējām, ka visu to apvienojot, mēs varējām pieņemt tik svarīgu dokumentu pagājušajā gadā. Stavros mums atgādināja arī, ka nākamais būs vēl grūtāk. Tagad mums šis dokuments ir jāīsteno. Pilnīgi skaidrs, ka bez eh, kopīgiem muskuļiem, bez kopīga spēka no Eiropas Savienības un dalību valstu puses īstenošana neizdosies tādos apmēros, kā vajadzētu. Tagad eh, daži ļoti konkrēti piemēri par to, ko mēs gribētu jums ieteikt, kā būtu jārīkojas. Nevēlos eh, pavadīt eh, sev atvēlētās piecas minūtes, lai definētu dažādus principus un vispārīgas lietas. Būšu ļoti konkrēta. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis ļoti spēcīgas eh, rezolūcijas taču Eiropas parlaments nevarēs izplatīt šo rezolūciju signālus bez Nacionālo parlamentu palīdzības. Stratēģiskais ietvers un cilvēktiesība pakotne cita starpā min, ka Eiropas Savienība vienmēr aizstāvēs tos, kas iestājas par cilvēktiesībām, jo īpaši ir runa par tās strateģiskiem partneriem. Es gribētu teikt, ka e, šo mērķu pārbaude noteikti būs tas, kādā veidā Eiropas parlaments un Eiropas Savienība aizstāvēs cilvēktiesība aizstāvis un e, vai tā norādīs uz to, kas notiek Ķīnā un Krievijā attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvēšanu. Tātad tās ir strateģiskās partneris, bet tai pašā laikā šajās valstīs cilvēktiesības tiek ļoti pārkāptas. Stavras arī teica, ka mums visiem nav jādzied viena dziesma, bet problēma ir tāda, ka uh, dziesmu grāmata vēl nav noteikta. Eiropas uh, ārējās darbības dienas arī dzied pēc ļoti dažādām dziesmu grāmatām. Uh, Tas pats attiecas arī uz dalību valstīm. Ko mēs varētu darīt? Mēs gribētu jūs aicināt, un šķiet, ka Eiropas parlaments jau pirms gada ir izteicis līdzīgu aicinājumu, kas ir atkārtots arī daudzās citās rezolūcijās, proti mēs aicinām, ka līdz šī gada beigām mums ir vajadzīgi spēcīgi ārlietu padomas secinājumi, kur būtu iekļauta kopīga ziņa, kopīga stratēģija par to, kā sekot līdzi cilvēktiesībām, kā aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis Ķīnā un Krievijā. Šī ziņa, kas būtu pausta ārlietu padomas secinājumos, proti aiz tā stāvētu Eiropas Savienības ārlietu ministri, būtu kopīgs pamats, tie nebūtu griesti, proti neviens nedrīkstētu darīt mazāk, protams, varētu darīt vairāk Nedrīkstētu doties uz Ķīnu un Krieviju un iesaistīties dialogā, nepaužot šo ziņu. Priekšrocība būs arī tāda, ka ik viens būs spēcīgāks darbojoties šajā jomā. Neviens nevarētu šādu ziņu nodot viens pats. Ja visi varētu paļauties viens uz otru, sakot, ka jā, es nododu šo signālu, es to daru gan privātā, gan publiskā līmenī, tā ir daļa no Eiropas Savienības signāla, tad arī mazas valstis varētu to uh, izplatīt tālāk un vienlaicīgi arī mūsu partneri no otras puses, Ķīna un Krievija, nevarētu uzbrukt individuālai valstī no Eiropas Savienības. Visi, tā sakot, paslēptos barā. Bet eh, mums ir vajadzīgi šār, šādi ārlietu padomes secinājumi, lai šādu kopīgu signālu varētu skaidri paust. Pilnīgi visi, gan kopā, gan individuāli. Uh, Mēs to nepanāksim, ja e, nacionālajie parlamenti to neuzstās. Es ceru, ka jūs varēsiet nonākt pie kaut kādas rezolūcijas, pie lēmuma par to, ka jūs, nacionālajie parlamenti, vēlaties sadarboties šajā jomā. Vienlaicīgi, es domāju, ka to varētu darīt arī attiecībā uz valstīm, kurās noteikti ir kaut kas jāmainās. Vēlētos atgādināt, ka viena no šādām valstīm ir Bahreina. Ir skaidrs, ka uh, e, ārābu pavasaris šajā valstī nenonāca pie labiem rezultātiem. Protams, ir ļoti daudz tādu valstu, kas pašlaik atrodas pārējais posmā, un šis posms būs ļoti sarežģīts. Bahreinā tie, kas izgāja ielās, eh, centās eh, mainīt eh, savu valsti, darīja to mierīgā veidā, bet, diemžēl, samaksāja ļoti augstu cenu. Pašlaik viņi ir aiz restēm, un trīs no viņiem ir Eiropas Savienības pilsoņi. Un šī mierīgā, šīs mierīgās protesta kustības seja ir Dānijas pilsonis, arī viņa meita ir cietumā jums vajadzētu pieprasīt, eh, un to vajadzētu darīt kopīgi, lai šie cilvēki, kas mierīgā veidā iestājās par vērtībām, kas mums ir ļoti būtiskas, vairs neatrastos cietumā Bahreinā. Un sākumā vienkārši vajadzētu atrast tādu kopīgu veidu, kā uh, eh, atbrīvot tos cilvēkus, kas uh, Uh, maksā tik augstu cenu. Divi no viņiem ir saņēmuši mūža ieslodzījumu. Tas nav nekāds uh, mērens sots. Mēs vēl ar vienu nesam dzirdējuši šādu spēcīgu signālu no Eiropas Savienības puses. Arī no Eiropas ārējās darbības dienesta nesam saņēmuši šādu signālu. Arī Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgi nav nākušas klajā ar paziņojumu, sakot, ka šīm personām nevajadzētu būt aiz RST, nevajadzētu atrasties cietumā, un eh, Bahreinas valdībai vajadzētu īsnībā ar šiem cilvēkiem iesaistīties dialogā. Jā, labi, tagad kopsavilkums. Nā, esmu pārliecināta, vai man būs vēl iespēja izteikties, tāpēc teikšu to tagad. Uh, ir jūtama tāda vispārēja neapmierinātība Eiropā par demokrātijas deficītu Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības pilsoņiem vienkārši pavēsta par pieņemtajiem lēmumiem. Ārlietu jomā, kā mēs zinām, lēmumi un politika tiek noteikti Eiropas Savienības dalību valstīs un arī Eiropas ārējās darbības dienestā. Mēs, Eiropas Savienības pilsoņi un arī pilsoniskā sabiedrība, uh, nekad nesam redzējuši, ka mūsu ārlietu ministri savā starpā debatētu. Patiešām interesanti, bet nekad Eiropā to nesam pieredzējuši. Es domāju, ka mums būtu vajadzīgas ikgadējas debates par cilvēktiesībām, piemēram, par šīs pašas stratēģijas īstenošanu. Mēs gribētu, lai tas tiktu filmēts, lai mēs redzētu, ko saka mūsu ārlietu ministri, kādi ir viņu viedokļi. Paldies! Tagad man nāksies būt mazliet striktākai attiecībā uz atvēlēto laiku, jo mēs vēlamies dot vārdu vēlreiz Tavrasam Lambrinīdis. Mums ir jāuzklausa vēl Frontline Defenders organizācija. Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, es pārstāvu tādu mazāk pazīstamu organizāciju. Frontline Defenders ir starptautiska organizācija, kas aizstāv cilvēktiesību aizstāvjus. Pagājuši nedēļu mēs panācām Nasins Sudutē atbrīvošanu, tā ir Irānas Sahrovavas ieguvēja 2012. gadā. Mēs eh, pilnībā, es pilnībā piekrītu Stavrasam Lambrinidis un Donska kungam par to, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir uh, jāstāv aiz pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvjiem. Šie cilvēki drau, apdraud savas dzīvības. Un, uh, viņiem uzbrūk tieši tāpēc, eh, ka viņi cenšas aizsargāt cilvēktiesības. Cilvēktiesību plānā Eiropas Savienībā ir tikai daži punkti par cilvēktiesību aizstāvjiem. Es arī piekrītu Elmēram Brokām eh, par to, ko viņš teica savā uzrunā, proti, ka mums ir jāuzņemas kopīga atbildība. Rīcības plāns nav tikai Eiropas ārējās darbības dienesta un vēstniecību pienākums. Uh, Te vajadzētu iesaistīties pilnīgi visām iesaistītajām pusēm. Nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments arī ir spiesti uh, sākt darboties attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Jums jau ir vajadzīgie instrumenti. Parlamentārie jautājumi, rezolūcijas, tā skaitā rezolūcijas uh, steidzamības kārtībā. Uh, Tāpat arī jūs varat organizēt eh, dažādas tikšanās, kur jūs varat uzdot jautājumus. Jūs varat arī doties apmeklējumos delegācijās uz vietas, jūs varat uzklausīt eh, cilvēktiesību aizstāpjus, zināt, kas viņiem ir vajadzīgs. Varat tikties ar cilvēktiesību organizācijām vietējā līmenī, varat tikties arī ar viņiem, kad viņi dodas uz Briseli. Tāpat arī jūs varat iekļaut eh, cilvēktiesību klauzulas nolīgumos ar šajām valstīm. Uh, bet gribētu arī ieteikt mm, septiņus punktus, septiņas rekomendācijas, kas būs ļoti praktiskas. Šķiet, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas ir vērojama tendence dalībvalstu vēstniecībās teikt, ka delegācijām ir jārūpējas par cilvēktiesībām un par cilvēktiesību aizstāvjiem. Tieši eh, šie Eiropas Savienības eh, kontaktpunkti ir it kā domāti cilvēktiesību aizstāvjiem. Visi šie punkti atrodas Eiropas Savienības delegācijās, kas ir gan labi, gan slikti. Labi it kā ir tas, kā mēs redzam, ka ir šie kontaktpunkti, kontaktpunkti vēstniecībās un ir arī šis eh, Eiropas Savienības uh, eh, kontaktcilvēks, bet vajadzētu šo atbildību kaut kā apvienot. Uh, Otrais, vajadzētu domāt par konkrētu rezolūciju pieņemšanu, kas eh, runātu par cilvēktiesību aizstāvjiem. Cik tālāk zinu, tad Vācijā un Beļģijā nesen e, tas ir noticis. Treškārt, vajadzētu nodrošināt, lai budžeta samazinājums neietekmētu eh, valdības programmas, kas ir paredzētas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju aizsargāšanai. E, Tāpat arī varbūt varētu domāt par twinning iniciatīvu, lai novērotu uh, konkrēto situāciju katrā valstī attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Tad mēs varētu reaģēt ļoti ātri, ja būtu vērojams kāds uzbrukums. To varētu darīt kopīgi ar Nacionālo parlamentu un parla Eiropas parlamenta pilotu programmu. Piektkārt, Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem vajadzētu uzsākt steidzamas rīcības tīklu, lai varētu rīkoties ļoti ātri un elastīgi. Uh, lai nebūtu tikai tā, ka vienīgais, kas darbojas, ir Twinning iniciatīva. To varētu, protams, darīt ar NVO atbalstu, specializēto NVO atbalstu. Seškārt, rekomendācija, kas attiecas uz um, terorisma ziņojumu, tas ir tāds ikgadējs um, notikums Briselē, kur piedalās cilvēktiesība aizstāvi no visas pasaules. Tas ir tāds atšķirīgs notikums, nav tāds pats kā Saharova balva. Tas būtu uh, Tā būtu iespēja nodrošināt eh, redzamību un tāpat arī varētu ātri reaģēt uz aizstāvju uh, paustajām vajadzībām, piemēram, organizēt mācības. Noslēgumā vajadzētu rast radošas risinājumus, vajadzētu mm, izmantot vēstniecības, izmantot sociālos tīklus, vietējos plašsaziņas līdzekļus trešajās valstīs. Šādā veidā jūs varētu ietekmēt eh, publisko viedokli šajās valstīs. Viņi varētu uzklausīt jūsu viedokli. Tas viss arī leģitimizētu cilvēktiesībā aizstāvi darbu. Es gribētu teikt, ka mūsu organizācija Frontline Defenders ne, nesen uh, publicēja eh, rokas grāmatu cilvēktiesību aizstāvjiem, ko viņi var sagaidīt no Eiropas Savienības. Tur ir skaidrs atsaucas uz Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Mēs arī dodam rekomendācijas cilvēktiesību aizstāvjiem, kā piekļūt deputātiem un eh, citiem eh, Eiropas institūcijās. Lielas paldies un paldies arī par šīm detalizētajām rekomendācijām. Gribētu mūsu vidos veikt delegāciju no Mjānmas parlamenta. Viņi sako līdz šīm debatēm, te tiešām priecājos, ka esat šeit. Mums šobrīd ir tikšanās starp Eiropas parlamenta deputātiem un tiem deputātiem, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem dažādos nacionālajos parlamentos Eiropā. Bet pirms dodu vārdu vēlreiz Stavrusam Lambrinīdisam, es gribēju tomēr vēl teikt, ka, kācim redzot, arī Nacionālo cilvēktiesību iestāžu tīkla pārstāvi gribētu ko teikt. Pavisam īsi jums vārds trīs minūtes. Thank you very much. Um... Liels paldies! Es pārstāvu Dānijas institūtu cilvēktiesību jautājumos. Is it working now? Just uh, close it. Oh, this one, sorry. Esmu Jonas Kristovs, pārstāvu Dānijas cilvēktiesību institūtu, Nacionālais cilvēktiesību institūts Dānijā pārstāvi Eiropas nacionālo šādu iestāžu tīklu. Šis tīkls tika izveid, izveidot šī gada sākumā. Viens no galvenajiem jautājumiem Nacionālajiem cilvēktiesību institūtiem eh, šī tīkla ietvaros ir vēlme īstenot sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Pagājušajā gadā, 2012. gadā, pieņēmām uh, tā sauktos Belgradas principus sadarbībā ar nacionālajiem eh, parlamentiem un cilvēktiesību iestādēm. Neiedzināšos detaļās, bet es domāju, ka jums jau šeit datori ir atvērti un internetā ātri vien varat iegooglēt un uzrakstīt, lūk, Belgradas principu, redzēt, ko jūs atrodat un kā jūs varat īstenot sadarbību ar pārējām nacionālajām cilvēktiesību iestādēm. Bet mūsu tīkla uzdevums ir palīdzēt nacionālajiem parlamentiem. Tas, protams, nav mazsvarīgi Eiropas līmenī un tieši tāpēc esam izveidojuši arī biroju Eiropu eh, šeit Briselē, lai būtu tuvāk Eiropas parlamentam un Eiropas iestādēm iestādēm, protams, arī komisijai, tiesai un pamatiesība aģentūrai, lai gan pamatiesība aģentūra atrodas, protams, Vīnē. Bet gribētu pievērsties vienam svarīgākajam jautājumam, kas ļoti tos mūsu sirdīm, mūsu organizācijā, un tas ir jautājums par to, ka trūkst pilnībā negati objektīvu cilvēktiesību izvērtējuma institūciju lielākajā daļā Eiropas Savienības iestāžu. Šobrīd apmēram 12 dalību valstīs ir ir šādas cilvēktiesība institūcijas kontrolas iestādes, bet vajadzētu šādas iestādes izveidot arī citās dalībvalstīs. Godīgi sakot, reizēm ir grūti saprast, kāpēc Eiropas Savienība prasa jaunajām dalībvalstīm veidot šādas iestādes un struktūras, bet vecajās dalībvalstīs šādu iestāžu nebūtu nav. vai varētu izteikties īsi un iekļauties man atvēlētajā laikā priekšsādātāji. Gribu pavisam vienkāršos vārdos izteikt šādu rekomendāciju no mūsu organizācijas puses. Mēs iesakām ikvienam klātesošajam nopietni apsvērt to, kā Nacionālās cilvēktiesība iestādes var tik izveidotas un spēcinātas viņu pašu dalību valstī. Un es turklāt gribētu lūgt visus apsvērt arī to, vai būtu varbūt svarīgi iestrādāt arī pamatiesību hartas principus šādu iestāžu darbībā, pieņemot zināmu regulu vai direktīvu, kas liktu dalībvalstīm šādas struktūras izveidot. Un tās pāraudzīt, tad pamatiesība īstenošana dalībvalstīs. Paldies Kristofersen kungam! Nu, Stavru šķiet tik uzdiets viedots eh, jautājums. Nē, jums ir deputāti uzdot jautājumu, vienu minūti jums jautājumu uzdošanai. Priekšādātāji. Domāju, nu, ka viens no galvenajiem jautājumiem, kas šobrīd tika skarts, atspoguļo to, cik ļoti grūti īstenot kopēju ārpolitiku cilvēktiesību jomām. Pēc manas pieredzes var secināt, ka ir tādas valstis, kas apzinās, kādas ir visas šīs rekomendācijas un tā tālāk. Tas skatās arī uz tiesu nolēmumiem, bet tad ir tādas valstis, kas visu to ignorē, izturs ļoti augstprātīgi. Un, protams, ka tas lielā mērā ir saistīts arī ar to, kāds politiskais svars ir šādai valstī. Eiropas Savienībai jāstrādā saliedēti, nevis fragmentēti. Drīkstam likt sautīgs hitars pirmā vietā, tas, protams, nav viegli, bet tomēr tas jāmēģina izdarīt. Tāpat arī jāskatās uz sieviešu un meiteņu situāciju pasaulē. Viņām ir paidzīga papildus aizsardzība, piemēram, bruņot konfliktu gadījumos. Uh, Redzam, ka nereti sievietes un meitenes tiek vienkārši izvarotas, tas tiek izmantot kā tāds kara instruments, tāpat arī ģenitāliju, mutilācija un tā tālāk piespiedu laulības. Arī šajos līmeņos ir vajadzīga tūlītēja darbība sadarbība ar NVO uz vietas, jo tie, kas strādā šais organizācijās, cenšas aizsargāt eh, cilvēktiesības, bet paši nereti tiek pakļaut vajāšanai. Tāpēc nepieciešama sadarbība ir vajadzīgs daudz vairāk apņēmības. Uh, Eh, cīņā par sieviešu un meiteņu tiesībām. Un mans jautājums Lambrinīs kungam ir šāds. Kā jūsuprāt, mēs varētu vairāk spiedienu izdarīt uz tām valstīm, nu, mēs kā Eiropas parlaments, lai šāda veida cilvēktiesības tiktu ņemt vērts tādos svarīgās situācijos kontekstos. Lambrinīts kungs, nu jums 5 minūtes laika, ko atbildēt uz jums uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Es gribēju izteikties tikai, lai teiktu paldies visiem un atvainoties par to, ka man būs jādodas prom, bet pavisam strauji mēģināšu atbildēt uz pāris jautājumiem. Nu, lūk, pirmām kārtām es domāju, tas patiešām ir reāls izaicinājums. kāda veida instrumenti ir mūsu rokā. Tas vienmēr ir jāskatās katreiz no nu jauna. Nu, piemēram, atsevišķu valstu gadījumā varbūt viņiem nav tik daudz no, nu, eh, interesi par to, kāda veida līdzekļi ir mūsu rīcībā, bet ir svarīgs toties kaut kāds starptautiskais prestižs. Varbūt savukārt kāda valsts savukārt e, neinteresēs par ES kā tādiem līdzekļiem, bet viņiem varbūt interesē kaut kāda līdzekļa vienā konkrētā dalībvalstī, kas var pēc tam uzsākt saiknes. Tātad mums vajadzētu reizēm domāt nevis par Eiropas Savienību kā tādu vienotu, bet kā tādu kopumu, kas sastāv arī vēl no atsevišķām dalībvalstīm. Nu, tas var būt vēsturiski iemeslu dēļ, ka kādai valstī svarīgāk ir tieši viena konkrēta dalībvalsts un tā tālāk. Un tādā gadījumā šai valstī ir jābūt vēl spēcīgākai, vēl vairāk jāuzvar, jāuzstājas cilvēktiesība aizsardzība nekā tad Eiropas Savienībai kopumā. Jo ja viņi tad, lūk, nedarīs neko, tad tādā gadījumā nevarēs ar Eiropas Savienību neko izdarīt. Un tāpēc mēs varam rīkoties šādā daudzpusējā līmenī pētīt, kā varam ietekmēt šo kopējo ekonomisko ainu konkrētajā valstī, vai varam to darīt caur cita veida struktūrām, organizācijām, varbūt es personīgi e, esmu pārliecināts, ka šādā veidā kolektīvi var panākt ļoti daudz. Nesen Eģiptē, Eģiptes gadījumā sadarbojamies ar Venecijas komisiju, ar Eiropas padomu, lai spētu mainīt situāciju, pēc iespējas varētu ietekmēt šo ļoti sarežģīto NVO likumu, mūsuprāt, satraucošo NVO likumu, ko viņi grasījās pieņemt. Tātad izmantojam visas svirs virs mūsu rīcībā. Par citiem jautājumiem runājot. Nu, par uzņēmē darbību un cilvēktiesībām. Nu, pat atgriezos no Ķīnas. Pirmā sanāksme, kas Ķīnā man notika, bija arī pirmais ES un Ķīnas sarunu galds ar uzņēmējiem. Mēs centāmies pie šī galda sēdināt uh, Um, Eiropas Savienības, Ķīnas uzņēmējus, akadēmiķus, politiķus. Tas bija pirmais šāds apaļais galds un centiens izprast, spriest par to, kā rīkojas Eiropas Savienības uzņēmumi Ķīnā, kā var tās kaut ko darīt, lai uzlabotu cilvēktiesību attiecības, kā Eiropas un Ķīnas uzņēmumi tajā brīdī, kad tie dodas, piemēram, uz kādu trešo valsti, arī var uzlabot situāciju ar cilvēktiesībām šajā valstī, pārliecinoties, ka tās netiek pārtraukts. Un te es runāju arī par darba ņēmē tiesībām un tam līdzīgi. Mēs ļoti da, lielu uzsvaru liekam uz šo niansi, uz Eiropas parlamentu. Barbara jau teica, mēs esam izmantojuši Eiro, eh, nu, daudz ko kā iedvesmu savotu, jūs minējāt vienu un otru ziņojumu. Un tieši tādā veidā parlaments var rīkoties, tieši tā parlamenta var kaut ko panākt. Elmārs teica, jā, parlamentam nav izpildvars. Nē, bet parlamentam ir šis politiskais muskulis. Viņš var virzīt debatas, un arī jūsu valstīs tieši tāpat, arī jūsu parlaments to var darīt. Ļoti priecājos, ka Spānijā tas jau nacionālā parlamentā tā notiek. Eiropas komiteja 13. gada jūnijā nāca klajā ar trim tādām pamatnostādnēm Eiropas uzņēmumiem attiecībā uz biznesu un cilvēktiesībām. Tie, tie tiek saukti par ragī principiem. Ragī ir referents, kas izstrādāja ziņojumu ANO šai kontekstā. Viens attiecās uz naftas un gāzes kompānijām, viena no šīm pamatniestādēm uz IT kompānijām un trešā pamatnostādne uz eh, pagaidu darba nosūtīšanas kompānijām, tātad darbiniekiem komandējumā. Un tad bija vēl arī ir tāds iekšējais dokuments par to, kā Eiropas MBU piemēro šos, pa, pa, šīs pamatnostādes, ka tās strādā Eiropā. Tātad vispirms šie trīs dokumenti tajos gadījumos, kad uzņēmumi investē ārzemēs, un tad iekšējais dokuments tiem, kas darbojas Eiropas Savienībā. Tie nav juridiski sēstoši dokumenti, un debats, protams, vismaz par to vēl vismaz nav sākušās, bet nenoliedzams ir fakts, ka es priecājos, ka jūs izdarāt spiedienu šajā jautājumā gan šeit Eiropas parlamentā, gan Spānijas parlamentā, kā to dzirdējām uzstāšanās laikā. Nu, gan man jāskrien, man diemžēl ir atkal jāķers pie Ķīnas jautājuma risināšanas, bet ārkārtīgi pateicos jums par vis, visiem izteikumiem un patiešām ceru, ka kā pavisam drīz tiksimies. Paldies turpina priekšādātāji, paldies jums, Jamardidis kungs. Es ceru, ka arī šī sanāksme jums deva kādu iedvesmu un tālāk ieguldījumu jūs darbā. Liels paldies, ka varējāt ierasties un ka tik lieliski varējāt mums pastāstīt par cilvēktiesību politiku, tas bija tad, un par starptautisko kontekstu. Līdz ar to nonākam pie nākamā mūsu diskusija tēma, lūk, Eiropas Savienības cilvēktiesību politika daudzpusējos formos. Šeit pie mums ir ieradies Engelberts Taujermans, Nu, lūkšu viņu ieņemt vietu šeit uz pódiuma, un viņš tad varēs mums pastāstīt, kā mēs, piemēram, gatavojamies ANO cilvēktiesību padomē vai ANO ģenerālajā asamblējā Ņujorkā. Tātad divas iestādes ļoti grūti, nu, parasti to tā saprotamā veidā izklāstīja tā uz ārpusi, kaut gan darbs, protams, tiek paveikts ļoti svarīgs, bet Eiropas Savienībai kā tādai, protams, ir vajadzīgs atbalsts arī no Eiropas parlamenta. Uh, īpaši šādos daudzpusējos formos. Un Eiropas parlamentā, piemēram, pirms dodamies uz cilvēktiesību padomu Ženēvā, katru gadu mēs pieņemam plenāru sēdē rezolūciju par to, kādām būtu jābūt ES prioritātēm šai konkrētajai sesijai, kas parasti notiek martā Ženēvā. Un gatavojoties šim procesam, mēs uzņemam ļoti ciešas kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, tāpat arī ar dalību valstīm, lai noskaidrotu, kādas tad ir viņu domas par to, kas būtu jādara jādara šai jomā, e, šajās ANO struktūrās. Un pilnīgi noteikti nepieciešams atbalsts e, es delegācijai šajā ziņā joprojām nenoliedzam Eiropas Savienībai nav vēl tiesības izteikties kā vienotai struktūrai ANO padomē. Tur izsakās dalībvalsts, tas jāpatur prātā, un šis jautājums arī būs jāapspriež. Kāpēc tas nav iespējams līdz šim vēl? Un dalībvalstīm jārunā Eiropas Savienības vārdā dalību valstīm ir izveidot um, um, padomas darba grupa, kas saucas Kohom. Tā ir darba grupa, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem. Viņi tur debatē par to, kādā veidā, kas būtu jābūt par prioritātēm šai ziņā starptautiski un uz vietas. Un Toirman kungs ir šīs darba grupas vadītājs. viņš lielā mērā ir iesaistīts tajā ikdienas darbā, viņš zina, kā tiek nonākts pie visiem šiem lēmumiem un domāju, ka laika gadā Kohom ir paveikts lielu darbu, ir uzlabojušās darba metodas, jūs tagad arī Briselē šeit ar visiem izstrādājat politiku, kas virzām uz priekšu, un cik tālu es saprotu, ap, esmu apmeklējusi reizi jūs darba grupas eh, sanāksmi, jūs tās nodarat divreiz gadā, zinu, ka ir svarīgi, lai tie diplomāti, kas pārstāv atsevišķas valstis, vienlaicīgi izturas saprotoši arī pret to faktu, ka ir jānonāk pie Eiropas nostājas, nevis tikai jāizstāv nacionālās cilvēktiesību prioritātes. Nu, lūk, un tāpēc mēs domājam, ka ir svarīgi arī šajā sanāksmē un debatēs ar jums lūgt Tojerman kungam pastāstīt par to, kā strādā Kohom, un eh, mēs vēlējāmies Tāpēc, nu, lūgt jūs pēc tam tālāk arī savās galvaspilsētās runāt par to, cik ļoti svarīgi ir vienota cilvēktiesība politika un cik daudz tā var mums palīdzēt. Nu, lūk, tagad došu vārdu Tojerman kungam. Nu, jūs esat šī, šajā panelī galvenais runātājs, lūdzu. Um, cik... Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām ir liels uh, prieks, ka var piedalīties šajā konferencē, kas ir fantastiski iespēja apspriest Eiropas Savienības cilvēku to tiesību politikas īstenošanu, iekļaujot gan Eiropas parlamentu, gan arī pārstāvis no dalību valstu parlamentiem. Patreiz es darbojos eh, kā padomes eh, cilvēktiesību darba grupas priekšsēdētājs. Pirms tam es eh, biju uh, direktors cilvēktiesību jautājumos vienā no dalību valstīm un esmu pazīstams ar šo darbu arī Nacionālajā parlamentā. Tā kā es apzinos abas šīs monētas puses un es esmu pilnīgā pārliecināts, ka uh, gan Eiropas parlaments, gan arī Nacionālajie parlamenti ir vienlīdz svarīgi Eiropas Savienības cilvēku tiesību politikas īstenošanā. Man savā uzrunā lūdza galvenokārt runāt par mūsu darbu daudzpusējos fórumos, tīpaši ANO, un es parunāšu arī varbūt par kohom lomu tajā visā. Nedaudz pastāstīšu arī par to, kā eh, cenšamies uzlabot mūsu darbu, ANO, kāds ir galvenās prioritātes, kā arī pastāstīšu par to, kādu lomu spēlē gan Eiropas parlaments, gan dalība valstu parlamenta tajā visā. Kas attiecās uz kohom lomu, tātad tā ir padomas, Eiropas Savienības padomas eh, darba grupa, kas izveido 97. gadā, lai uzlabotu koordinācijas starp dalībvalstīm attiecībā uz ar ANO saistītiem jautājumiem, un tā galvenokārt gatavo pado, ārlietu padomes secinājumu tekstus, kā arī tālāk sako to īstenošanai un sako tam, kā dalībvalstīs tiek īstenot šie secinājumi. Kas attiecās uz um, izmaiņām mūsu darbā, ir tīpaši cilvēku tiesību jomā pēc Lisabons līguma stāšanās spēkā, augstā pārstāve pārstāv Eiropas Savienību kopējās ārējās un drošības politikas uh, jomā, un tā piedalās arī ārlietu padomē. Līdz ar to um, mēs piedalāmies arī cilvēktiesību darba, uh, cilvēktiesību darba grupas darba sagatavošanā. Reizi pusgadā mainās prezidentūra, uh, bet, uh, teiksim, Eiropas ārējās darbības dienests ir tas, kurš vada šo darbu Eiropas Savienības padomē. Es atgriezīšos arī pie tā, ka šajā situācijā vairāk nekā jebkad dalību valstu aktīva līdzdalība ir svarīgs priekšnosacījums efektīvai politikas īstenošanai. Darba apjoms gadu gaitā ir būtiski palielinājies. Līdz šim mēs tikāmies tikai divas reizes gadā, lai sagatavotos eh, sesijām eh, Ženēvā un Ņujorkā. Tagad Kohom tiekas daudz regulārāk gan ar delegātiem no uh, galvaspilsētām, gan arī ar pārstā, eh, pastāvīgo pārstāvniecību cilvēkiem šeit Briselē. Un tas ir rezultāts stratēģiskā ietvera īstenošanā. Kopš pagājušā gada mēs gada sākumā tiekamies Ženevā kopā ar Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem un Eiropas Savienības delegācijas pārstāvjiem Ženevā, lai sagatavotu strateģisku mūsu darbu ANO. Kohom risinā dažādus cilvēku tiesību jautājumus, kas eh, ir saistīti ar ārējās darbības dienesta darbībām. Un mums nav oficiāla mandāta apspriest Eiropas Savienības iekšējos jautājumus, kur teiksim, Eiropas parlamentā vai dalībvalstu parlamentos ir apvienots gan šī ārējā, gan iekšējā dimensija. Bet, kā jau Stavros runāja iepriekš, mums ir svarīgi nodrošināt mūsu darbības ārējo un iekšējo konsekvenci, un eh, šis līdzsvars ir ļoti svarīgs, gan runājot divpusē, gan arī daudzpusēji. Tā kā mēs tam pievēršam arvien lielāku uzmanību. Piemēram, pēdējos gados mēs esam veduši sarunas gan par rīcības plānu, gan par stratēģiju, gan uh, arī Eiropas Savienības eh, mandātu cilvēktiesību jautājumos un tā tālāk. It īpaši šajā situācijā dalībvalstu loma kļūst izšķiroša. Ne tikai tādēļ, ka eh, lai pieņemtu lēmumus šajā jomā, ir nepieciešams vienbalsīgs balsojums, bet tādēļ, ka mums ir nepieciešama dalību valstu aktīva līdzdalība. Uh, un eh, pienesums eh, cilvēku tiesību politikas īstenošanā, kā arī ir kapacitāts iemeslu dēļ, jo, kā es teicu, mūsu darba nāstā arvien palielinās ne tikai Briselē, bet arī Ženēvā, Ņujorkā, Strasbūrā, Vīnē. Runājot par ANO. Kā jau norādīts stratēģijā, kas tika apstiprināta pagājušajā gadā, Eiropas Savienība piešķir īpašu uzmanību uh, daudzpusējiem fórumiem. Mēs esam strādājuši pie tā, lai izstrādātu starptautiskos standartus un mehānismus, kas nodrošinātu uh, šo standartu ieviešanas uzraudzību. Esam strādājuši smagi pie tā, lai cilvēktiesību padome risinātu reāls cilvēktiesību jautājums, līdzīgi arī ģenerāls asamblējas trešajā komitejā. Svarīgākais mērķis, protams, ir uh, cilvēktiesību augstā komisāra birojā neatkarība cilvēktiesību ANO konvencijas uh, ievērošana, īstenošana un šo tiesību universālās dabas nodrošināšana. Mums ir jābūt labākiem savā darbā, it īpaši ANO padomē. Un mums ir strateģiski jāsāk gatavoties eh, cilvēktiesību padomas sesijām. Kopš pagājušā gada mēs īstenojam uh, eh, igadēju plānošanu, sakārtojot prioritātes eh, visām cilvēktiesību padomes sesijām, kā arī ģenerālajā asamblējā, izaispunkts vienmēr ir kohom sanāksme Ženēvā katru gadu janvāra sākumā. Tas nozīmē, ka mēs nosakam galvenās prioritātes attiecīgajām kārtām, un tad tiek sagatavot šis iekšējais strateģiskais dokuments ņemot vērā ārlietu padomu secinājumus un e, citu pienesumu, piemēram, no cilvēktiesību darba grupas. Tas nozīmē, ka e, katrā mūsu cilvēktiesību padomu sesijā parādās trīs vai četras galvenās prioritātes, kur mēs identificējam iespējamās iniciatīvas. Mums ir ļoti daudz svarīgas iniciatīvas, ko izvirza arī Eiropas Savienības dalība valsts. Un mēs arī sagatavojām tos jautājumus, e, ko mēs īpaši aizstāvēsim, un līdz ar to mēs esam labāk sagatavojušies ANO sesijām. Tas ļauj mums realizēt vairākas uh, prioritātes paralēli. Patreiz mūsu galvenās prioritātes, ko mm, īstenojam gan ģenerāla asamblējā, uh, gan eh, cilvēktiesība padomē, ir situācijas Sīrijā, Baltkrievijā, Birmā, Manmarā un uh, tādi tematiski jautājumi, kā uh, reliģijas brīvība mm, un tam līdzīgi. Mums ir arī līdzīgs plānošanas process attiecībā uz sieviešu situāciju. Un šeit mēs piesaistām arī ANO komiteju, kas strādā tieši pie sieviešu tiesību aizstāvības jautājumiem. Tādējādi mēs labāk varam jau agrīni sastrādāties ar citām valstīm tādos jautājumos, kā piemēram cīņa pret uh, nāves sodu piemērošanu un tam līdzīgi. Un caur šo strateģisko darbu mēs varam piemēram, risināt aktuāls jautājumus, kā situācija Baltkrievijā un citi jautājumi, ko vēl nerisina cilvēktiesību padomu, un mēs labāk sagatavojamies tiem jautājumiem, kur, piemēram, mums ir uh, viedokļu atšķirības. Un, piemēram, šogad pirmo reizi mēs saskārāmies ar situāciju, kad pirmo reizi ANO īpašais referents nāca klajā ar e, ziņojumu par situāciju Eiropas Savienībā un par cilvēktiesību ievērošanu Eiropolā. Un tad mēs varējām sagatavot e, visaptverošas rakst, rakstiskas atbildes uz šajā ziņojumā paustiem konstatējumiem. Priekšsēdētāja lūdzu runātāju runāt nedaudz lēnāk. Ir palikuši vēl daži punkti, ko gribēju pieminēt, kas izriet no manas pieredzes mūsu sadarbībā ar Eiropas parlamentu, un varbūt arī nedaudz parunāšu par nacionālām parlamentiem. Kā jau tika iepriekš teikts, Eiropas parlaments spēlē svarīgu lomu uh, gan Eiropas Savienības arēnā, gan arī starptautiskajos fórumos un ANO. Un augstā pārstāve divas reizes gadā um, tieks ar Eiropas parlamentu plenāru sesijās runājot par cilvēku tiesību jautājumu situāciju, kā arī citu komisijas amatpersonas runā par to, uh, man arī no Koho mēs spriežam par to, un Kohom darba grupa man šķiet ir vienīgā padomas darba grupa, kas pēc katras sanāksmes informē ne tikai NVO, bet arī parlamenta sekretariātu un Eiropas padomas pārstāvis par to, uh, kas ir bijis lēmts un kāda ir bijusi viedokļa apmaiņa. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamenta loma cilvēktiesību jautājumu risināšanā ļoti svarīga. Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tiek pieņemta pieņemtu katru gadu par cilvēku tiesību padomas prioritātēm, ir svarīgs atsaucas dokuments mums. Patiesībā Eiropas parlamenta debates gan plenārsesijās, gan arī droā komitejā ir ļoti svarīgs pienesums mūsu kopējām darbām, formulējot Eiropas Savienības prioritātes. Un Tas arī ir ļoti svarīgs pienesums, tiekoties katru gadu e, janvāra sākumā, e, gatavojoties ANO ģenerālajai asamblējai, kad mēs skaidri noformulējām savas prioritātes, un mums ir ļoti svarīgs arī fakts, ka Eiropas parlaments cieši sako mūsu darbām. Vairāk kārtīgi mēs esam redzējuši, ka Eiropas parlaments ir izrādījis būtisku atbalstu mūsu lobby aktivitātēm, piemēram. Mēs gribētu redzēt, lai cilvēktiesību padomē vairāk tiktu runāts par eh, LGTB cilvēku tiesībām. Uh, Un, piemēram, Dienvidāfrika negrib turpināt šo iniciatīvu, un tas, ka šie jautājumi tika skārti arī Eiropas parlamenta delegācijai tiekoties ar eh, Dienvidāfrikas parlamentu pārstāvjiem, ir ļoti būtisks pienesums šī jautājuma virzīšanai uz priekšu. Vispēcot, lai pilnībā varētu izmantot ANO eh, cilvēktiesību mehānismus, Un, lai sniegtu tiem politisko atpazīstamību, uzklausīšanas Eiropas parlamentā ir īpaši svarīgs. Gan par tēmām, gan arī par valstīm. Tā kā e, mums ir ļoti svarīgi tas, ka mēs redzam regulāri šo mehānismu īstenošanas e, atspoguļojumu. Un būtu arī svarīgi uzklausīt to, kas notiek dalību valstīs, kur tiek izmantot šie mehānismi, īstenojot cilvēku tiesību politiku, kā arī darbojoties daudzpusējos fórumos. No savas puses kritiski svarīgi ir, lai ik viens debatas dalību valstīs par cilvēktiesību politiku ietvertu tādu komponenti kā Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas īstenošana. Piemēram, stratēģiskajā ietvarā ir uzsvērts, ka tā ir kopīga Eiropas Savienības un dalībvalstu atbildība, un stratēģiskajā ietvarā ir teikts, ka gan Eiropas Savienība kolektīvi, gan dalībvalsts individuāli uh, runās par cilvēktiesību jautājumiem visos uh, divpusējos dialogos pašā augstākajā līmenī. Mēs bieži esam dzirdējuši kritiku par to, ka nec Eiropas Savienība, nec dalība valstis uh, eh, mm, piln, perfekti neievēro šo standarts, bet, protams, mums ir uz ko tiekties. Un mēs esam apņēmušies rādīt piemēru, respektējot cilvēku tiesības uh, eh, gan Eiropas Savienībā kopumā, gan Eiropas Savienības dalību valstīs. Un mums ir jāraugās, lai mēs sistemātiski kontrolētu to, kā tas tiek e, ievērots. Un lai zinot arī par atsevišķiem pārkāpumu gadījumiem, ja tāda ir. Tā kā ir vesela rinda jautājumu, ko es labprāt e, šodien dzirdētu apspriežam šodien. Paldies! Thank you. Mm, paldies! Paldies Tojermana kungam par eh, ļoti detalizēto un saturisko izklāstu. Tagad uh, skatos uz jums, un uh, es domāju, ka Tojermana kungs pacēla ļoti svarīgu jautājumu. Uh, mums patiešām interesētu zināt, vai nacionālā līmenī jūs arī sekojat līdzi, piemēram, jūsu ārlietu ministrijas darbam, kohom grupā, vai arī tiešā veidā, tad, kad ministrija sazinās ar ANO cilvēktiesību institūcijām, galvenokārt eh, Ženēvā un Ņujorkā, kurš vēlētos izteikties. Varu vēl papildināt to ar mana kunga teikto. Tad, kad mēs eh, dodamies uz Ženēvu ar mūsu delegāciju, tad eh, man parasti ir pārsteidzoši uzklausīt diplomātus gan no Eiropas Savienības, gan arī no citām valstīm, kuri vienmēr saka, ka Viņiem patīk, ja politiķi dodas uz šādiem starptautiskiem fórumiem un tādā veidā atbalsta diplomātu veikto darbu. Protams, ar politiķiem ir diezgan grūti saprasties, ir grūti zināt, kādi jautājumi viņiem interesēs, bet eh, jebkurā gadījumā šis darbs tiek pozitīvi uztverts, un es arī gribētu jums ieteikt, eh, kā nacionālajiem politiķiem iespējams domāt arī par tādām attēlām lietām kā ANO institūcijām, kur iespējams apspriež jautājumus, kas nacionālā līmenī nav tik būtiski. Bet, ja ir kādas strīdīgas rezolūcijas, tad iespējams šis darbs ir tikpat svarīgs. Briselē mums ir ļoti daudz um, asistentu no ANO uh, augstā pārstāvja biroja bēgļu jautājumos. Mēs bieži vien tiekamies arī ar īpašajiem referentiem, jo viņi mums palīdz veidot mūsu politiku. Esmu ļoti apmierināta par to, ka Eiropas Savienība šķiet pagājuši, kad pieņēma lēmumu piešķirt lielāku finansiālu atbalstu ANO uh, cilvēktiesību birojām. Viņu darbs ar vien pieaug, viņiem ir nacionālajie biroji un uzdevumi ir ar vien vairāk. Uzskatu, ka gan nacionālā, gan Eiropas līmenī vajadzētu viņiem sniegt atbalstu. Viņi ir pirmie, kas eh, dod mums labus ziņojumus. Mums, kā reģionam, arī vajadzētu balstīt mūsu darbu uz šādu universālu pieju un zināšanām. Kurš vēlētos izteikties? Neviens? Yes. Uh, jā, lūdzu. Došu jums vārdu, bet diemžēl neredzu, kā jūs sauc. Varbūt jūs varētu vispirms ar sevi iepazīstināt. Jina Marlīna Farūģa, Mil-Parlament, tā Republika tā Malta. Uh, eh, Farūģa no Maltas parlamenta. Domāju, mēs visi saprotam to, ka eh, cilvēks piedzimst uh, ar cieņu, pienākumiem un atbildību. Bet eh, nepietiek ar to, ka eh, paliek tikai šī cieņa. Šī cieņa būs abstrakta, ja mēs eh, nenodrošināsim tās praktisku pielietojumu. Šodien uzklausīju daudz runu. Pirms braucu uz šejieni, es sekoju līdzi dažādai informācijai, un manuprāt, tas, ka cilvēktiesības tiek slikti piemērotas, rodas, eh, šīs problēmas rodas tieši institūciju dēļ. Protams, tiek runāts par cilvēktiesību organizācijām, par NVO vadošo lomu, bet lai cilvēki saprastu, kādas tad ir viņu cilvēktiesības un pienākumi, mums ir jāsāk tieši no indivīda mums ir jāsāk ar valsts izglītības iestādēm konkrētajā valstī. Ir jānodrošina tāda izglītības programma katrā skolā, katrā izglītības iestādē, kas jau no pavisam agrīniem gadiem Eiropas pilsonim ļautu uh, uztvert šos principus, ļautu tos iedzīvināt. Šādā veidā cilvēciskā būtne pieaugot zinātu ne tikai savas pienī, pienākumus, bet arī apzinātu savas tiesības, un tās būtu neatņemama daļa no šī cilvēka. Ir jāstiprina redzējums par cilvēka cieņu, ir jāveicina tās atbalstīšana, vienlaicīgi domājot par nākamajām paudzēm. Jāvēršās pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Skolās vajadzētu veicināt šādu cilvēktiesību līderu izaugsmi, un šos līderus mēs varētu arī atbalstīt ar stipendiju palīdzību. Šādā veidā mēs vērstos pret problēmas sakni. Es vēlētos arī pateikties saviem kolēģiem Es domāju, ka tradicionālais problēmas risināšanas veids ir iet no makro uz mikro. Tas, ko mēs nepaveiksim šajā paudzē, parādīsies nākamajā paudzē. Mums ir tāpēc jāstrādā ar mūsu bērniem, kas pavisam drīz būs pieauguši un kas varēs palīdzēt citiem. Thank you very much for. Lielas paldies! Lielas paldies arī par to, ka runājāt par cilvēktiesību kultūru un par izglītību cilvēktiesību jomā. Manā rīcībā nav konkrētu skaitļu, taču es zinu, ka ārējās attiecībās tiek finansēta programma, kas strādā pie kultūras, cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem visā Eiropas Savienībā. Papildinot jūsu teikto, Jūs eh, sākumā minējāt, ka katram cilvēkam ir cilvēktiesības un arī pienākumi. Es piekrītu, ka mums visiem kā pilsoņiem ir pienākums ievērot likumus. Taču pirms kāda laika bija debates, un varbūt es to varētu arī uzdot kā jautājumu Tojerman kungam, ka eh, debatēs par cilvēktiesībām ANO bija ļoti spēcīgas diskusijas starp valstīm Eiropas Savienības iekšēnē un arī starp citām valstīm. Šīs debatas bija zināmā mērā filozofiskas, un tika teikts, ka cilvēktiesības var piešķirt tikai tiem cilvēkiem, kas izpilda savus uh, pienākumus. Un es domāju, ka tas ir tāds kā uzbrukums cilvēktiesību jēdzienam. Cilvēktiesības jums pienākas tikai tāpēc, ka jūs esat cilvēks, pat tādā gadījumā, ja esat uh, paveicis smagu noziegumu. Uh, Es zinu, ka pirms dažiem gadiem bija ļoti dzīves debates par to, lai e, šis punkts tiktu izņemts no cilvēktiesību padomas darba kārtības. Es gribētu zināt, e, Tojerman kungs, vai šīs diskusijas atkal ir parādījušās, vai arī mēs šo problēmu esam atrisinājuši. Thank you so much. Uh... Lielas paldies. Jautājumā par cilvēktiesību izglītību un citām aktivitātēm Es arī labprāt gribētu saņemt konkrētus skaitļus, varbūt ir kolēģi, kas varētu sniegt šādu detalizētāku informāciju. Uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs elements Eiropas strateģiskajā ietverā un rīcības plānā. Mēs cenšamies nodrošināt tādu plašu uh, instrumentu klāstu cilvēktiesību jomā, Uzskatu, ka lielākajai daļai darba ir jānotiek valsts līmenī, un uh, tas uh, sastāvētu no, uh, no tehniskām konsultācijām, no atbalsta vietējai pilsoniskajai sabiedrībai, valdības pūliņu atbalsts, palīdzēt institūcijām, kas darbojas cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kā arī nodrošināt cilvēktiesību kultūras veicināšanu. Protams, ir jāveicina arī izglītības joma tādā vispārīgā veidā, bet īpaši domājot par cilvēktiesību izglītības veicināšanu. Tas ir jādara visos līmeņos, kuros darbojas Eiropas Savienība. Ir vairākas speci specializētas programmas, kas jau eksistē, ir arī dažādas stipendijas, ir reģionālās māster programmas, maģistra programmas cilvēktiesību jomā. Es atceros, ka tad, kad es mācījos uh, nebija tik daudz programmu, kas būtu veltītas cilvēktiesībām. Pašlaik ir ļoti daudz dažādu iniciatīvu, tā skaitā Eiropas Savienības līmenī, kas ļauj aptvert aktivitātes dažādos reģionos. Šādā veidā mēs noteikti veicinām cilvēktiesību kultūras izplatību visās nozarēs. Jūs diskutējāt arī par tiesībām un pienākumiem, par atbildīgumu. Šīs diskusijas ir parādījušās, jo īpaši pagātnē, bet pašlaik šādas diskusijas netiek aktīvi veicinātas. Šis jautājums, kas mm, vairāk saistījās ar 50. gada dienu eh, cilvēktiesību universālajai deklarācijai, tad, kad mēs spriedām par šīm tiesībām un pienākumiem un to sasaisti, eh, šīs diskusijas tad, tad eh, tika apturētas, tās vairs neturpinās. Bet šīs debates ir daļa no tāda plašāka izaicinājuma, uz kur jau atsaucās augstais pārstāvis, proti te ir runa par cilvēktiesību universālo pielietojumu, tātad te ir runa par dažādām rīcībām šajā jomā. Pēdējo 10-15 gadu laikā, ja mēs tagad salīdzinām E, ratifikāciju skaitu dažādiem ļoti svarīgiem cilvēktiesību līgumiem, tad tas ir visnotaļ iespējīgs. Daudzās valstīs mēs, protams, arī varam novērot e, ļoti lielu iebilžu skaitu. Ir ārkārtīgi daudz e, pretargumentu universālumam, un tieši šajā jautājumā mums ir jābūt ļoti striktiem un aktīviem. Ļoti svarīgs elements ir tāds, ka jebkura rīcība, ko mēs uzņemamies kā Eiropas Savienība vai kā Eiropas Savienības dalībvalsts, ir saistīta ne tikai ar sadarbību ar dalībvalstu šajā līmenī, bet ir jādomā arī par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, un iniciatīvām iespējams ir jānāk tieši no eh, galvenajām personām šajā jomā. Šādā veidā mēs varētu ilgtermiņā saglabāt uh, cilvēktiesību universālo raksturu. Vēl neliels papildinājums uh, par uh, cilvēktiesībām un uzņēmēju darbību. Vēlējos teikt, ka šis rīcības plāns cilvēktiesībām un demokrātijai ietver vairākas apņemšanās, ko ir uzņēmusies gan Eiropas Savienība, gan arī dalība valstis. Uh, mēģinot nodrošināt, lai Eiropas Savienība īstenotu vadošos principus cilvēktiesību un uzņēmējdarbības jomā. Augstais pārstāvis jau pieminēja vairākas eh, dažādus pasākumus, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi šajā jomā. Tātad ir stingra apņemšanās virzīt uz priekšu šo darbību, tā lai vad principi tiktu integrēti mūsu politikā. Uh, bet eh, rīcības plānā Eiropas Savienības dalībvalstis ir arī apņēmušās sastādīt nacionālu rīcības plānu attiecībā uz cilvēktiesībām un uzņēmēju darbību. Proti šie vadošie uzņēmēju darbības cilvēktiesību principi būtu eh, jāintegrē nacionālajos plānos. Eh, šie plāni būtu jāpabeidz līdz šī gada beigām. Iespējams, ka šis termiņš netiks ievērots, taču vairākas dalībvalstis jau to ir paveikušas. Daudzās valstīs šis darbs turpinās, un um, noteikti, ka šī ir ļoti svarīga joma, kur jūsu aktīva līdzdalība būtu apsveicama. Kā jau es minēju, tā ir ļoti svarīga mūsu darba sadaļa. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, varbūt es uh, domāju nepareizi, varbūt es pieņemu, ka uh, ja jūs neizsakāties un neatbildat uz jautājumu, ja jūs esat no dažādiem nacionālajiem parlamentiem. Varbūt jūs uh, varētu diskutēt ar savām valdībām par, par politiku um, ANO Ņujorkā uh, un Ženēvā. Varbūt es domāju nepareizi, bet es ceru, ka tā nav, ka šādas diskusijas ar jūsu valdībām nenotiek. Ja tā tiešām ir, tad es gribētu aicināt jūs tomēr sākt to darīt. Uh, iepriekšējā diskusijā par pilsonisko sabiedrību mēs dzirdējām, cik būtiski ir vērsties pret cilvēktiesību uh, Uh, pret cilvēktiesību pārkāpumiem tādās lielvās valstīs kā Ķīna un Krievija. Krievijā ir uh, patiešām smags gadījums, kur jurists tika pies, piekāls līdz nāvei uh, cietumā, tad Magnitska lieta. Ir ļoti daudz pierādījumu, mēs īstenībā zinām, kurš ir atbildīgs, un uh, Eiropas līmenī mēs varētu pieņemt lēmumu, to varētu pieņemt vairākums dalību valstu, uh, proti sekot līdzi šai lietai un panākt, lai tie cilvēki, kas ir vainojami ieslodzītā nogalināšanā, cilvēka nogalināšanā, jo viņš atradās cietumā, mēs varētu, teiksim, iesaldēt uh, viņu uh, finanšu līdzekļus Eiropas Savienībā. Tas bija Kohom grupā, kur visas dalībvalstis eh, veido savu kopējo nostāju. Saņēmu atbildi tikai no vienas dalībvalsts, ka viņi apsver šādu iespēju. Un es pieņemu, ka visi šie dažādie diplomāti eh, politiskā līmenī dalībvalstīs saņemtu šādas rekomendācijas. Es, protams, zinu, ka daudzās valstīs arī sabiedrība seko līdzi cilvēktiesību situācijai Krievijā, ka Tādā gadījumā mēs varētu izdarīt uz spiedienu uz diplomātiem, lai tiktu veidota politika šajā jautājumā. Neredzu jūsu vārdu, bet varbūt jūs varētu ar sevi iepazīstināt. Dod jums vārdu, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente, anche per questo. Lielas paldies, priekšādātāji. Paldies par jūsu uzmudinājumu arī izteikties pārstāv šeit Eiropas, parla, eh, satunies Itālijas parlamentu, un mēs šiem jautājumiem esam pievērsušies ļoti regulāri, gan attiecībā uz iekšēju, gan ārpolitiku. Saka Nikoletī kungs, mums ir cilvēktiesību komiteja senātā un arī apakšpalātā tāpat. Mēs sadarbojamies ar Eiropas iestādēm, Pats esmu, piemēram, Eiropas padomas delegācijas dalībnieks, un arī tur mēs spriežam par cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, Krievijā, un arī mūsu pašu valstīs. Mūsu valsts, piemēram, ļoti interesēs par Krieviju. Mums ir dažādas delegācijas, starp, līdzdarbojamies starptautiskās organizācijās, un Eiropas Savienībā Ženēvā par šiem jautājumiem runāts īpaši. Šobrīd, piemēram, pavasarī tika aizsākts darbs pie jauna likuma projekta, uh, Un, e, lūk, arī apakšpalātas priekšsēdētājs par to daudz izsakās. Un šis tiesība akts runā par konsekvenci starp iekšējo un ārpolitiku. Par dalību valsts iekšējo politiku vai Eiropas Savienības iekšējo politiku un konsekvenci, jo es domāju, nav vairs pieļaujams tas, ka Eiropa, kas tieši tiek uzskatīta par, tādā, par tādu pamatiesību, cilvēktiesību šūpuli un, un ļoti čakli strādā pie šo tiesību īstenošanas, citās valstīs savukārt nepiemēro šādus principus, neprasa to darīt no citām. mūsu parlā, parlamentā ir uzsākta virkne pasākumu, kas nodarbojas ar cilvēktiesību uzraudzību Itālijā, tas attiec gan uz tiesību normām, tāpat risinās debates, piemēram, par eh, nu, cietumniekiem, par cietumnieku, cietuma apstākļiem, tāpat arī LGBT. Mēs, protams, cīnamies pret homofobiju un transfobiju tāpat arī pret vārdarbību pret sievietēm. Tas ir vēl viens mūsu darba mm, fokus, vēl viens jautājums, pie kā mums vajadzētu piestrādāt. To Jarman kungs ievadvārdos minēja arī migrantus un saikni starp cilvēktiesībām un robežu šķērsošanu. Nu, mēs gribētu arī, lai no Eiropas Savienības tiktu attiecīgas prioritātes virzītas uz priekšu. Tas ir tāds tradicionāls punkts, kur ir vajadzīga konsekventa rīcība. Un ir ļoti svarīgi atbalstīt visas tās valstis, kas uzņem migrantus, ir īpaši tās, kas ir lūk pie ārējām robežām un uz kurām šī plūsma ir īpaši spēcīga. Vēl viena lieta, ko gribēju minēt. redzu, ka pa konsekvences tika runāts ļoti daudz. Reizēm domāju, ka mēs drīzāk um, esam satraukušies par to, vai mums uzticēsies, vai mums, vai mums darbība vispār uzticam, nekā par to, vai citu cilvēku darbību, cilvēktiesību pārkumu tiek ap, ap, strukturēti. Protams, ir svarīgi, lai mums ir tāds uzticams tēls, bet tāpat laikā ir svarīgi aizsargāt cilvēku dzīvību. Un tam vajadzētu atteikties arī uz dažāda veida rezolācijām, kurās izsakāmies. Mums ir jā, vienmēr, vienmēr jāsaka, ka jāaizsargā vērtības un atgādināšu, ka šīs vār, vērtības taču ir cilvēka aizsardzība runājam taču par šiem cilvēkiem, par šiem cilvēku būtnēm, kas cieš. Un te nedrīkstam būt e, tādi kūtri. Vēl viena lieta, kuras ietvaros e, varam rīkoties, un es domāju, par to runāsim arī šo pēcpusdienu, ir sankcijas. Uh, sankcijas, ko Eiropas Savienība potenciāli varētu, piemēram, piemērot citām valstīm, bet varbūt arī to varētu darīt Eiropas Savienības iekšienē. Domāju, ka tas ir svarīgi, tad, kad runājam par cilvēktiesībām. Jo nepieciešams atminēties, ka tas ir jautājums, kas skar pilsonisko sabiedrību visciešākajā veidā. Pilsoniskā sabiedrība ir tā, kas vislabāk redz, kad cilvēki cieši. un tāpēc ir vajadzīga šī apusējā atzīšana. Varbūt pat vairāk nekā sankcijas, kaut gan reizēm varbūt sankcijas arī ir nepieciešams. Bet runājam par tādām vertikālām attiecībām, nevis pat horizontālām. Mr. Nikoleti. Paldies tālāk, eh, tas bija Nikoleti kungs. Tagad atkal divi kolēģi ar uzvārdu. Gomeša vispirms kolēģe no Spānijas parlamenta, Gomeša kungs. Un tad Anna Gomeša no mūsu pašu Eiropas parlamenta. Lūdzu, Gomeša kungs, jums pirmajam vārdu. Muchas gracias. Eh, yo quis... Liels paldies. Divas lietas, ko gribēju teikt. Pirmā. Ko dara dalībvalstis, lai īstenotu cilvēktiesības? 2008. gadā Spānijas valdība pieņēma cilvēktiesību rīcības plānu. Un šī gada beigās tā nāks klajā ar jaunu rīcības plānu. Mm, tajā būs atjaunināti visi šie elementi, tiks aktivizēta arī eh, aktivizēts juridiskais ietvars eh, šai jomā Spānijā. Šī te atjaunināšana paredzēta, lai pārliecinātos, ka visi tiesību akti ņem vērā rīcību politikas punktus. Tātad tas ir tā jāsistematizē. Un te, protams, sava vieta ir arī ES un startautiskajai politikai šai jomā. Piemēram, Magnitska lieta un Krievija tika minēti. Jā, viņš tika spīdzināts un pēc tam mīra cietumā Krievijā. Magnitska lieta, nu, ir parādījusies kā apspriež punkts daudzās starptautiskās sanāksmēs, esmu arī pats piedalījies pāris šādās sanāksmēs, un es domāju, ka svarīgi, lai arī dalību valstu parlamenti izrāda krietni lielāku informētību, jo tas pilnīgi noteikti ir, nu, tāds spilgts cilvēktiesību pārkāpums. Nu, arī ASV kongress šai jomā diezgan aktīvi izteicās, tā starp, to starp arī ES parlaments, Britu parlaments šķiet toreiz bija aktīvi ehm, iesaistīts, Spānijas parlaments tāpat. Pieņēmām Magnītska kunga pārstāvumus, to tika debatas parlamentā. Nu, bet šķiet, ka citu dalību valstu parlamenti gan neizrādīja pārāk lielu vēlmi ieņemt tādu oficiālu nostāju šai gadījumā. Uh, Tāpēc tas, ko es gribētu te, teikt, ir, Lūkas, vērst jūsu uzmanību uz to, ka dalību valstīm ir jā, daudz vairāk jāsadarbojas, jāizrāda vienotrai solidaritāte un lojalitāte. Nereti dalību valstis ekonomiskās intereses liek, liek augstākā vietā par, piemēram, cilvēktiesībām, un tas nav pareizi. konkurētspējas nolūkos un starptautiskā tirgus atvēršanas nolūkos mums nu, tik un tā ir vajadzīgi vienādi standarti cilvēktiesību ziņā. Eiropas Savienībai vajadzētu mēģināt veicināt solidaritāti dalību valstu vidū šādos gadījumos. Otra lieta. Un tā šorīt jau tika pieminēta Un te runāju par cilvēktiesību aizsardzību dalību valstīs pašās, tātad Eiropas Savienības iekšienē. Te negribu runāt par kaut kādiem konkrētiem pārkāpumiem, kas, piemēram, rodas tāpēc, ka var tiek ļaunprātīgi izmantota vai tiek darīts kaut kas nelegāls un tā tālāk. Nē. Gribu runāt īri par tādiem struktūrāliem pārkāpumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībai, kā mēs visi labi zinām, ir politiskais plurālisms. Tā ir garantija demokrātijai un demokrātijas sistēmai kā tādai galu galā. Tas ir jau ielikts Eiropas Savienības šūpulī. Šis plurālisms tai jābūt ir atvērtai sabiedrībai. Un tikai šādā veidā mēs varam cīnīties pret nu, tādiem šo vērtību ienaidniekiem kā totalitārisms, radikālas kustības un tam līdzīgi. Nedemokrātiskas radikālas kustības, es domāju. Un tāpēc patiešām skumji, ka šie divi jautājumi rīcības plānā nav pieminēti. Ko mēs varam darīt Eiropas Savienībā? ja ekonomikas krīzes rezultātā sociāla ietekme ir ļoti redzama. Redzam, atkal parādās kaut kāds tāds radikāls politisks partijas, kas ir totalitārisks pēc sava rakstura, kam ir ļoti radikāls nostājas. Un šādu partiju var novest pilnīgi noteikti pie cilvēku tiesību bradāšanas ar kājām. Tieši kā iepriekšējais runātājs norādīja, ir vajadzīgs tādam, tāds spontāns plurālisms. NVO, piemēram, plaši jādarbojas šai jomā. Gribētu par šiem jautājumiem ar jums tomēr spriest. Paldies, saka priekšsādātāji. Nu, tālāk Anna Gomeša, viņa pārstāvā Eiropas parlamentu. Thank you, Ms. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu reaģēt uz to, ko teica uh, Ramons Horegi attiecībā uz uzņēmumu ieguldījumu tajā, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu gadījumiem, kad uzņēmumi pārkāp šīs cilvēku tiesības. Un es domāju, ka šī korporatīvā atbildība ir arī viens no tādiem aspektiem, kam mēs pievēršam īpašu uzmanību. Bet, protams, arī dalībvalstu parlamentiem ir zinām loma spēlējam šeit. Un es gribētu atgādināt. Uh, pretkorupcijas konvencijas nozīmi. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāpieņem likumdošana par peļņas gūšanu nelikumīgā veidā. Un tad mēs uh, varētu saukt šos uzņēmumus pie reāls atbildības. Un es domāju, ka mēs novērojam jaunu līmeni. Tas ir tieša sakarība starp korupcijas palielināšanos un korupcijas palielināšanos saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Un es domāju, ka mūsu pienākums ir identificēt šādus gadījumus, piemēram, Angola. Lielākā daļa cilvēktiesību pārkāpumu notiek tieši tur un tieši saistībā ar pārkāpumiem pret žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem, lai viņi neziņotu un neatklātu korupcijas gadījumus. Un tā ir korupcija saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem, dimāntraktuvēs un citviet. Tā kā uh, ir šī krīze un globalizācija, mēs redzam, ka Angolas bagātnieki uzpērk mēdījus tajās valstīs, kur tiek atklāti šie korupcijas gadījumi. Piemēram, manā valstī, Portugālē, viņi pērk mēdījus, lai apklusinātu Eiropas mēdījus, piemēram, Portugālē, kas runā par to, kas notiek Angolā. Un Es to zinu pēc sarunām ar Portugāles žurnālistiem, kuri, protams, e, baidās pazaudēt darbu krīzes situācijā, un viņi atturas rakstīt par cilvēktiesību pārkāpšanas gadījumiem. Un tā ir šī ekonomiskā cenzūra. Eiropas Magnitska akts ir ļoti svarīgs. Un tieši uz to mēs arī aicinām ziņojumā, ko sagatavoja Lohbīlers kundze, un tagad mēs pieņemsim to parlamentā par um, korupciju un cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas būs plenāra sēdē nākamēnes, mēs par to balsosim. Es gribētu aicināt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem paskatīties šo ziņojumu un paskatīties, kā nacionālajā līmenī īstenot tur minēto likumdošanu un konkrētu Magnitska aktu. Kohom, protams, ir svarīga loma, un ne tikai Kohom, bet arī ārējām darbības dienestam ir svarīga loma spēlējam, kā arī augstajai pārstāvēji pašai. Mums ir nepieciešama lielāka saskaņotība starp nozaru politikām un attīstības politiku, sasaistot to ar cilvēktiesību jautājumiem. Stāvras, protams, arī šeit ir, lai runātu par to, bet ir nepieciešama šī politiskā vadība visaugstākajā līmenī, ko mēs patreiz neredzām. Piemēram, mēs eh, tikām aicināti pievērst uzmanību, piemēram, Eiropas eh, ies, pilsoņiem, kas ieslodzīti Bahreinā un tā tālāk. Bet kas notiek ar Eiropas iestādēm, kas eh, aicina atbrīvot Eiropas Savienības pilsoņus, tajā pat laikā aizmirst citu valstu pilsoņus, kas paliek ieslodzīti, un es runāju par situāciju Etiopijā. Mēs mobilizējāmies, lai izvilktu no cietuma divus zviedru žurnālistus. Jā, protams, bet ko mēs darījām, lai atbrīvotu tūkstošiem citus žurnālistus, kas ir ieslodzīti Etiopijas cietumos? Un tā ir valsts, kas nemaz nav tik ietekmīga Eiropā. Tā ir valsts, kas ir mūsu partneris gan AKP, gan arī Kotonu nolīgumu ietvaros, kurā ir paredzētas saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Un tā ir valsts, kurā mums ir reāls ietekmes iespējas, un mēs atturējāmies darīt jebko. Tā kā te neiet runa par kaut ko abstraktu, bet par konkrētu cilvēktiesību integrēšanu mūsu ārējā politikā. Un es gribu noslēgt vēl ar divām jomām, kurās es uzskatu mums ir jāstrādā daudz vairāk kopā ar mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. ICC ir tīpaši, kad mēs redzam šādas kampaņas, piemēram, ko uh, īsteno mūsu Kenijas partneri un mūsu konsekvence aizsardzības politikā un uzraudzības politikā. Es nesen biju misijā Pakistānā kopā ar kolēģiem no Droapakškomitejas, un mēs visu laiku mums tika atgādināta mūsu dubultā politika, mūsu divkosība attiecībā uz bezpilotu lidmašīnām. Šīs bezpilotu lidmašīnu politika uh, ir šī selektīvā programma, kas paredzēta nogalināšanai, un mums ir jārunā par to atkārtoti, un mums ir jārunā par to, ka mēs neesam vērsušies pie mūsu amerikāņu partneriem, paužot savu sašutumu par to, ka viņi izmanto eh, šīs bezpilota lidmašīnas eh, atklāt pārkāpjot cilvēku tiesības. Paldies, Annai! Tagad gribu mums visiem atgādināt par laiku, jo Pūkstens pusvienos mums ir jābeidz mūsu sesija. Un man ir pietiekšies vēl četri runātāji. Tā kā, ja visi jūs nevarēsiet izteikties, tad es došu jums vārdu pēcpastdienas sesijas laikā. Kristina Di Pietro kundze no Itālijas lūdzu. Grazie, signora Presidente, kolēģi. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Es vēlētos jums sniegt praktisku piemēru par eh, darbībām, ko mēs esam veikuši Itālijas parlamentā cilvēktiesību aizstāvībai. Es strādāju pie likuma projekta. Šogad mūsu partija piecu zvaigžņu kustība iesniedza priekšlikumu senātam, kas tika pieņemts. Uh, esam iekļāvuši tur vairākus svarīgus punktus. Uzskatu, ka trīs no tiem varētu pieminēt arī šeit. Mēs mēģinām nodrošināt, lai e, darbības, kas e, tiek vērstas uz nelegālas imigrācijas novēršanu, atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem un mūsu valstu konstitucionālajām un citām tiesībām. Uh, Jānodrošina, lai patvēruma procedūra būtu godīga un visaptveroša, un lai nepārkāptu Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešo pantu. Tas attiecas uz visām Itālijas varas iestādēm. Iebraukšanas aizliegums, kas arī ir apskatīts starptautiskos līgumos un arī uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas dažādos spriedumos. Saskaņā ar Dublinas konvencijas nosacījumiem ir jānosaka, kura dalībvalsts drīkst pārskatīt uh, patvēruma pieteikumus, kas ir nosūtīti Eiropas Savienības dalībvalstīm. Bēgļiem šis nosacījums ir ārkārtīgi sarešķīts. Itin bieži bēgļi ir tādā kā trimdā, viņi cieš jau savā valstī pēc tam viņiem eh, noņem pirkstu nospiedumus, tad viņi dodas uz robežu, bet viņi nevar brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību. Līdz ar to viņiem ir grūti atrast darbu vai uh, vietu, kur varētu uzturēties viņu ģimenes. Iespējams, man jums būtu jāatgādina, ka Dublinas konvenciju uh, ļoti kritizē ANO augstais pārstāvs bēgļu jautājumos un arī Eiropas Savienības iestādes, kas ir atbildīgas par bēgļiem, jo īpaši atsaucoties uz šo punktu. Mēs ceram, ka mēs varēsim rast pozitīvu sinerģiju ar citu dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un mēģināsim rast kopīgus risinājumus. Paldies! Mihails Severinskis no Polijas. Ja. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums. Es domāju, ka vissvarīgākā no cilvēktiesībām ir tiesības uz dzīvi. Un viens no lielākajiem apdraudējumiem cilvēka dzīvībai ir medicīniskie eksperimenti vai e, bieži tiek izmantot cilvēku embriji zinātniskiem nolūkiem, tiek veikts dažādas transplantācijas, operācijas, lai izskaidrotu dažādas hroniskās slimības. Tālāk arī eitanāzija, kas kļūst arvien biežāk eh, Beļģijā. Es eh, E, gribētu kādus e, zināt, kādas iniciatīvas ir paredzējis Eiropas parlaments, lai pastiprinātu e, šīs tiesības aizsardzību, aizliedzot zinātniskus un medicīniskus eksperimentus ar cilvēkiem. Paldies! Thank you. Paldies, Severinska kungs. Nemeta kungs no Ungārijas. Köszönöm a szót ahogy itt hallgatjuk egymást, hallgatjuk a... Mēs esam tagad viens otru uzklausījuši. Un man radās šāds jautājums. Mēs atrodamies rietumu puslodē, pārstāvam rietumu Eiropas demokrātiju. Mēs eh, piesaucam dažādus cilvēktiesību pārkāpumus, bet mēs eh, neņemam vērā pamata cilvēktiesības, proti tiesības uz eh, privāto dzīvi. Atcaucos uz Snaudina gadījumu un uz faktu, ka ASV ir īstenībā noklausījusies Eiropas pilsoņus, un tā skaitā arī Britu izlūkdienests ir iesaistīts šajā gadījumā, vai pareizāk sakot, noklausās un izspieko Eiropas pilsoņus. Kā mēs varam šeit eh, deklarēt eh, cilvēktiesību pārākumu Eiropas Savienībā, ja mūsu pašu mājās viss nav kārtībā? Kā mēs varam pieprasīt no Krievijas partneriem respektēt eh, cilvēktiesības, ja mēs paši nerespektējam cilvēktiesības Eiropā. Zinu, ka jūs sekojat līdzi šim gadījumam, es ceru, ka izmeklēšana vainagosies panākumiem. Es tagad vēršos pie maniem kolēģiem no e, nacionāliem parlamentiem. Lūdzu, iekļaujiet šo punktu jūsu darba kārtībā. Paldies! Iesur Toras eh, kungs no Grieķijas piekristu, es viņam došu vārdu nākamajā sesijā, jo mums tagad ir eh, jādod vārds Tojermana kungam atbildēji. Tas, ko minēja Nemeta kungs un arī kolēģis no Itālijas par bēgļu statusu vai arī tiesībām uz privāto dzīvi, visi šie jautājumi attiecas arī uz nākamās sesijas tematiem, tad, kad mēs runāsim par mūsu politikas konsekvenci iekšlietās un ārlietās. Tagad dod vārdu Tojermana kungam. Liels paldies, patiešām tika uzdoti vairāki jautājumi, un tie arī būs svarīgi šīs pēcpusdienas sarunās, kad mēs runāsim par iekšlietu un ārlietu konsekvenci. Kā jau es minēju, runājot par šo tēmatu un arī atsaucoties uz Nikoleti kunga minētajiem problēmu jautājumiem, piemēram, LGBT tiesības un tā tālāk, Kohom mēs galvenokārt domājam par ārējo dimensiju, bet eh, šī gada sākumā mēs pieņēmām jaunas vadlīnijas attiecībā uz ārējo rīcību, kā Eiropas Savienība varētu veicināt uh, to, ka nav diskriminācija balstoties uz seksuālo orientāciju vai dzīmumu. Protams, mēs šos jautājumus risinām arī dalībvalstīs, un nostāja bieži vien ir skaidra. Šis temats ir saistāms ar ievērojumu kustību dalību valstīs pēdējo gadu laikā, un tas bija priekšnosacījums spēcīgākas politikas veidošanai arī attiecībā uz trešajām valstīm. Ja mēs salīdzinām situāciju tikai pirms pāris gadiem, tad ir vērojama ievērojama attīstība. Es uzskatu, ka arī Eiropas cilvēktiesība tiesa šeit ir nospēlējusi nozīmīgu lomu, jo ir pieņemti arī dažādi normatīvi akti dalību valstīs. Uh, Agrāk eh, šogad mēs izveidojām arī vadlīnijas, kā Eiropas Savienība varētu cīnīties par reliģijas brīvību visā pasaulē. Arī šeit situācija ir līdzīga. Tagad otrajā semestrī mēs strādājam pie eh, nākamā vadlīniju kopuma, proti, kā varētu cīnīties par vārda brīvību gan uh, eh, tiešsēstē, gan arī offline. Arī šajā gadījumā mēs pieskaramies tādiem pašiem jautājumiem. Te ir jautājums par mūsu ticamību, par mūsu darba ticamību, un es uzskatu, ka Eiropas Savienības ticamība nav pašmērķis. Mums ir jābūt efektīvākiem, ir jāaptur vardarbība. Protams, pastāv šīs saikne, bet es pilnībā piekrītu, ka mūsu mērķis ir nevis uzstāt uz kaut ko teorētiski, bet nodrošināt, lai atšķirības būtu arī praktiskajā dzīvē. Protams, mums ir uh, jādomā par to, ka dažkārt mums ir jāizsakās skaļi, dažkārt tā ir klusā diplomātija, dažkārt mums varbūt ir vajadzīga ilgtermiņa darbība, ir jāstiprina kapacitāte, pilsoniskā sabiedrība, jāsniedz atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem konkrētās valstīs. Tātad lai jebko mēs darītu, gan politiskā ziņā, gan arī finanšu līdzekļu nodrošināšanā, tas viss ir paredzēts, lai mēs mm, nodrošinātu uh, kaut kādas pārmaiņas. Bet, protams, nevienmēr mēs eh, rezultātus redzam pēc pāris mēnešiem, ir vajadzīgs daudz vairāk laika. Dažkārt pārmaiņas var panākt ļoti ātri, un tad eh, ir arī jāskatās, cik liels ir bijis mūsu ieguldījums. Dažkārt mēs strādājam ļoti smagi, bet neko nepanākam. Dažkārt politiskie apsvērumi izmainās, un tad eh, mēs pieredzam tādas pārmaiņas, kādas nemaz nebijām cerējuši panākt. Uzskatu, ka stratēģiskais ietvers, ko apstiprināja ārlietu ministri, un uh, mēs spriedām arī par stratēģiskā ietvera īstenošanu jūlija sanāksmē, tad, uh, tad kad šis stratēģiskais ietvers tika pieņemts, visi ārlietu padomē cēlās kājās un aplaudēja. Šis dokuments ietver ļoti spēcīgas apņemšanās. Es uzskatu, ka lojalitāte, solidaritāte un kohēzija uh, starp dalību valstīm virzīt uz priekšu šo cilvēktiesību politiku ir nodrošinājusi ārkārtīgi lielu progresu šo pēdējo gadu laikā. Mums vajadzētu par to vienmēr atgādināt. Un, protams, mums ir jāskatās arī, kā e, to piemērot katrā konkrētā gadījumā. Visiem, gan institūcijām, gan Eiropas parlamentam, gan arī um, e, dalībās parlamentiem šeit ir jāspēlē sava loma. Uh, Tika uzdots jautājums, kāpēc eh, Eiropas Savienības rīcības plāns cilvēktiesībām un demokrātijai nerunā par ekonomisko krīzi Eiropas Savienībā. E, atbilde ir vienkārša, tāpēc, ka šeit ir runa par ārējo dimensiju, tas ir ārpolitikas instruments, bet, protams, mēs spriežam arī par uh, koherenci un konsekvenci. Kā jau jūs minējāt, e, šajā pēcpusdienā mēs runāsim arī par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Šeit ir ļoti daudz svarīgu iniciatīvu, bet Tās nav ietvertas rīcības plānā, tāpēc, ka tas nav kompetents šajos jautājumos. Mums ir arī jānodrošina lai cilvēktiesības tiktu integrētas visās politikas jomās Eiropas Savienībā un dalībvalstīs - attīstība, tirzniecība un tā tālāk. Tas bija galvenais mēķis šim strateģiskajam ietveram. Visas apņemšanās ir iekļautas. Politiskā līmenī mēs sakām, jā, cilvēktiesības ir jāiekļauj visās mūsu ārpolitikas darbības jomās. Es to varu pat tagad citēt rīcības plānā arī ir iekļautas ļoti specifiskas darbības, kā labāk iekļaut eh, cilvēktiesības eh, tieslietu un iekšlietu jautājumos, tirzniecībā un tā tālāk. Daudzās jomās komisijai ir eh, ļoti nozīmīga loma. Tad, kad šis dokuments tika veidots, tad komisija bija pilnībā iesaistīta šajā procesā, un tāpēc daudzos jautājumos komisijai ir patiešām daudz darāmā. Uh, un es arī ceru, ka tā pildīs savu lomu. Tie būtu svarīgākie punkti, un es ceru, ka es sniedzu pietiekami labu atbildi. Paldies Toirmana kungam. Tagad rīta sesija ir noslēgusies. Visus aicinām uz sviestmaizēm. Pusdienās ir paredzētas sviestmaizes un darbu atsāksim atkal 2015.